Okay. Good afternoon, everybody. Labi, labi pēcpusdien visiem. Jūs zināt, itin bieži mums pietrūks laika, nu tad vajadzētu tūlīt pat sākt sēdi. Nu, paturot prātā visus jautājumus, kas vēl var rasties. Šorīt mēs mainījām mūsu komitejas sanāks darba kārtību, tad tagad mēs sāksim ar 14. punktu ziņojums par internetu un Eiropas narkotiku tirgiem. Un tur uzstāsies EMCDDA direktors Aleksis Gustels un Vasilauska kungs no Eiropola arī uzstāsties. Un pēc tam mēs lūgsim komisiju nāk klājā ar dažiem papildu punktiem. Iespējams atceraties, ka 5. aprīlī abas organizācijas apvienoja spēkus, lai sāktu savu otro narkotiku tirgu ziņojumu. To tās prezentē šodien. Lielākais izaicinājums Eiropas Savienībai un trešām valstīm un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ir eh, narkotika tirgus apkarošana. Tas pats attiecas arī uz ES iestādēm, starptautiskām organizācijām. Lai iepazītos ar pašreizējo situāciju, vispirms došu vārdu Gursdēju kungam. Paldies, priekšsēdētē! Eiropas parlamenta godātie deputāti, priekšsēdētājs kundze, Libi komitejas deputāti, dāmas un kungi, esmu gandarīts jums šodien stāstīt par otro Eiropas Savienības mm, narkotiku tirgu ziņojumu. To sākām pagājušajā eh, otrdien ar Avru, Avramopulos kungu komisāru un ar Eiropolu pārstāvjiem. Šis ziņojums pamatojas uz eh, in, eh, zināšanām, ko, ko sniedz Eiropols eh, kopā ar statistikas datiem, tiek novērot arī situācija narkotika tirgu no e MCDDA puses un arī jā, fokālo punktu viedokļa. Te Ziņojumā sniegs strateģiska analīze, kas iespējama tikai apvienojot datus, uh, inteliģents datus un in, citu informāciju. Tās ir uh, puses, kas uh, parasti nesadarbojas un nerunā. Tātad te ir runa par pieprasījumu un piegādes samazināšanu. Kas ir mainījies kopš pirmā narkotika tirgus paziņojuma uh, publicēšanas pirms diviem gadiem? Kas ir jauns? Tas ir jaunās zināšanas, ka kopīgi sadarbojoties, strādājot ar Eiropolu un mūsu partneriem, mēs jums šodien šos jautājumus prezentēsim. Vispirms, pirmo reizi esam sagatavojuši nelegālo narkotiku tīru aplēs. Tas ir apmēram 22 miljārdi eiro gadā. Un aplēses ir 21 līdz 31 miljards Es tikai tādu metodoloģisku komentāru par šo aplēsi sacītu. Šis, šī ir pirmā reize, kad šo summu balstījām uz eksistējošiem datiem, kas ievākti visā Eiropas Savienībā. Sākot no tiem datiem, ko guvām no cilvēkiem, kas ārstējas lietotājiem, tātad tās uh, tas ir tāds skaits, kas varētu būt reāli vairāk. Mēs domājam, ka gadu gaitā sadarbojoties, mēs iespējams radīsim tādu instrumentu, kas mums ļaus uh, šo apjomu tuvināt reālajiem rādītēm. Bet šodien mm, mūsu aplēs ir tāda, ka 24 miljārdi eiro gada. Uh, 38% ir marihuana, 24% kokaīns, un tāda mēs nedaudz maniem kategorijas eh, narkotikam, kam ir mazāks īpatsvars tirgu. Apmēram 5% amfetamīniem un 3% ekstazī un MDMA. E. Tagad jūs teiksiet, bet kā ir MCDD un Eiropols bieži mums runā par MPS jauno psihoaktīvo vielu pieaugumu. Tad te ir eh, runa par vielām, kas aktīvi, atklāti tiek pārdotas kā nelegālo narkotiku aizsājies. Mums vēl nav šeit eh, mūsu aplēs, taču uh, apjoms, eh, tips un pieejamība šīm vielām tikai pieaug. Pagājušajā nedēļā, eh, pagājušajā gadā atgādināšu, ka kopā ar Eiropēlu eh, identificējām simts jaunu šādu substanci, par kurām mums tika ziņo pirmo reizi, un Eiropola agrīnā brīdinājuma sistēma, kur koordinēja MCDDA, pat labāk uzrauga 560 šādas vielas. No tām 780% ir parādījušies pēdējo piecgadu laikā. Un arī šajā gadījumā neliels komentārs par to, ko nozīmē, ko tas nozīmē, kāda ir nozīme agrīnās brīdināšanas sistēmai. Te nav runa tikai par jaunajo, jauno vielu identificēšanu, bet arī par eh, secināšanu, ka tās parādās un pazūd, kas īsti notiek Eiropas tirgu. Un ilgtermiņā tas nozīmē ļoti apjomīgu darbu visām šajā procesā iesaistītajām aģentūram. No, nu, katrai no viel, vielām vai vielu grupām, kuras es minēju, ziņojums sniedz visaptverošu situācijas analīzi un piedāvā rīcības punktus, turpinot Eiropolu iniciatīvu, kas jau tika izklāstīta pirmajā narkotika tirgus direktīvā. Ziņojumā ir parādīti arī četri veidi, kā narkotika tirgus ietekmē sabiedrību. Pirmkārt, saikne ar citu veidu kriminālo sadarbību un terorismu. Otrakārt, ietekme uz legālajiem uzņēmējiem, uzņēmumiem un ekonomika. Treškārt, ir valdības iestāžu korupcija. Un ceturkārt, negatīvā ietekme uz sabiedrību plašākā izpratnē. Piemēram, tiek veikti vardarbības aktu noziegumi, narkotika ietekmē, arī kaitējums sabiedrībai, ģimenēm tiek nodarīts. Mēs analizējam galvenos tirgus izmaiņu virzītājus saistībā ar, ar globalizāciju, galvenie dzinēji spēki, arī inovācijā narkotiku tirgu, kā minēja priekšsēdētāji, un uz to norādīja arī komisārs Avramopulos kungs, ievērojama nu, loma šeit ir internetam. Tas uh, ļauj gan pārdot narkotikas, gan arī sniegt, uh, mm, apmierināt uh, pieprasījumu. Tas katrā ziņā ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies. Eiropas narkotikas tirgu vada divi vienkārši motīvi - vara un peļņa. Saprotot šos faktorus un uh, tirgu ietekmi, uh, mēs varēsim samazināt negatīvās sēkas. Tātad jāizstrādā jaunas stratēģijas, lai risinātu noziedzību un veicinātu mūsu pilsoņu labklājību. Un vēl svarīgi ir atzīt to, kā narkotiku tirgu koncepcija, kā mēs to esam definējuši, ir tad, kad eh, piegāde narkotiku ziņā atbilst pieprasījumiem. Ir arī jārisina negatīvās ietekmes no narkotiku tirgus gan privātpersonām, gan uh, sabiedrībai kopumā efektīva prevencija, ārstēšana, sociālā rehabilitācija, ārstēšanās, tas viss ir tikpat svarīgi, kā rīcība samazinot piegādi. Darbie kolēģi, dāmas un kungi, priekšsēdētas kundze, kopš pēdējās reizes, kad pirms trim gadiem publicējam šādu ziņojumu, mēs esam pieredzējuši uh, narkotika tirgus izmaiņu pātrināšanos mainās eh, narkotiku lietotāju modeļi, plašāka kriminālā darbība novērojama. Un palielinās arī sarežģītība eh, organizētās noziedzības eh, grupu darbībā Eiropā. Jaunas agresīvas marketinga stratēģijas un interneta izmantošana, ražošanas palielināšanā un arī jaunu patērētāju tirku sasniegšanā vai radīšanā arī ir uh, nozīmīgi faktori, kur nozīme pieauguši pēdējā gada laikā. Šodien mēs eh, saskaramies ar eh, pretējām prioritātēm. Terorisms Eiropas sirdī, eh, migrācija, nestabilitātes pieaugums un konflikti pierobežā Eiropas Savienībā. Paskatoties, kas not, noticis pēdējo 3-4 gadu laikā Ukrainā, Sīrijā vai arī Kaukās dienvidos vai teritorijā dienvidos no Sahāras. Tā ir vētra, kas eh, var graut eh, veiksmīgas narkotika apkarošanas politikas Eiropā. Tāpēc šis ir īstais brīdis atgādinājumu, ka mēs nedrīkstam zaudēt eh, no uzmanību narkotika tirgiem ir jāsniedz labākas stratēģijas analīze un pievienotā vērtība iesaistītiem pusēm. Jūs varat rēķināties ar MCDDA apņemšanos sadarboties ar Eiropu un citām ES aģentūrām, Eiropas institūcijiem un ES dalībvalstīm šajā svarīgā izaicinājumā. Paldies! Paldies! Jūs pieminējāt ne tikai to negatīvo ietekmi kādai narkotiku lietošanai uz um, privātu personām un sabiedrību, jūs pieminējāt arī sāknē ar citām noziedzības formām un šo kriminālo aspektu pašā narkobiznesa. biznesa kontekstā, tāpēc iešu uzreiz tošu vārdu uh, Vasiljovskas kungam no Eiropā, lūdzu. <clears throat> Well, uh, the illicit... Nelegālā narkotiku ražošana tirsniecība ir viens no inovatīvākajiem, sarežģītākajiem un uh, uh no tādiem uh, sarežģītākiem tirgiem Eiropā. Tas saistās ar citām nosacības formām, tā skaitā terorismu, un tādēļ šis tirgus sastāda nopietnu risku Eiropas Savienības drošībai. Kā to minēja NCDDA vadītājs, mūsu aplēses, tās konservatīvas aplēses ir tādas, ka gadā šajā tirgu, šajā tirgus noiec apmēram 20 miljārdu eiro. Tāds bija 14. gadā. Un um, Papildus informācija liecina mm, par to, ka tendence turpinās, tātad par to liecina izņemtās narkotikas, eh, narkotika piemību tirgu. Un eh, visdrīzāk šis skaidrs ir pārlieku konservatīvs un īsti neatspoguļo pastāvošu ainu. Bet katrā ziņā strādāsim kopā ar eh, kolēģiem tuvākajos gados, lai informāciju precizētu. Runājot par organizēto noziedzību, Eiropola aplēses liecina par to, ka Eiropā ir aptuveni 3000 šādu organizēto noziedzīgo grupu. Viena trešā no šīm grupām nodarbojas tieši ar narkotiku tirsniecību. Tādējādi vai citādi, citādi nodarbojas narkotiku tirsniecību. No tām divas trešdaļas eh, ir iesaistīts polinarkotiku tirsniecībām. Proti tās nodarbojas nevis ar kādu ar vienām konkrētām narkotikām, bet ar tādu diezgan bagātīgu narkotiku piedāvājumu. Organizētās noziedzīgās grupas darbojas dažādās valstīs un jomās. Līdz ar to nacionalitāte vai, vai um, specializācija vairs nav tas noteicošais. Tās nespecializējas kādā vienā noziedzības jomā, bet uh, strādā starptautiskā līmenī, darbojas kā um, biznesa uzņēmumi, um, maksimāla peļņa, minimāla izdevuma. Uh, bānu sastāvs arī ārkārtīgi daudzveidīgs, tāpat arī to darbība ir labi pazīstama narkotikas patīšanas tīkla, kas darbojas globālā līmenī, un vienlaikus mēs piedzīvojam arī uh, to, ka parādās uh, neliela reģionāla tīkla, kas uh, darbojas narkotiku tirsniecību tādā tīri reģionālā līmenī. Organizētās grupas izmanto labi zināmas maršrutus un transporta infrastruktūru. Antverpenes osta, piemēram, vai Rotterdams vai Hamburgas osta ir tādas uh, um, tranzīta ostas gan uh, legālām, gan nelegālām precēm, kas ir dienas uh, um, Eh, ierodas eh, konteineros. Eh, nu, tāpat arī maza izmēra tirsniecība bieži vien balstās uz narkotiku pārsūtīšanu paciņās. Esam piedzīvojuši to, ka palielinās jūras transporta apjoms, zemākas izmaksas, arī komunikācija izmaksas tā skaitā, un tas kalpo kā priekšnoteikumu tām, lai uzlabotu atlātā biznesa efektivitāti Nu, tā, kas darbojas šajā biznesā, līdz ar to tā nav vairāk. Narkotika piedāvājums ir daudzveidīgs, un tas turpina daudzveidoties arī maršruti. Piegādes maršruti ir standarta maršruti, kas pastāvējuši un pastāv joprojām, un tāpat arī parādās pamazām jauni maršruti, nu, piemēram, metamfetamīna ražošana, to ražo Rietumu Āfrikā, un caur Eiropu bieži vien ved uz Japānu vai Austrāliju vai heroīnu um, piegādes no, tātad no Dienvidu Āfrikas, no Dienvidu uh, tātad uh, Austrum Āzijas uz Eiropu. Ražošanas centri kļūst aizvien tuvāk Eiropai, ja sevišķi runājam par sintētiskajām narkotikām vai par uh, uh marihuānu, marihuānas augiem. Globalizācija uzlabo arī um, tehnoloģijas un, un metaloģijas apriti informācija vieglāk un ātrāk nonāk tiešsaistē, un līdz ar to ir iespēja uzņēmumu efektīvi dibināt jaunas uzņēmumus. Arī narkotika tiesniecība tiešsaistē aizvien pieaug. Nu, piemēram, runājot par tā saucamo tumšo tīklu, dark web, tirsniecības apjomi, neskatoties uz tātad cīņu pret šiem nelegālajiem internetu tīkliem, ko izvērš tiesība aizsardzības iestādes, tirsniecības apjomi turpina pieaugt. Runājot par saikni starp eh, narkotika tirdzniecību un terorismu, Eiropas Savienībā mums eh, trūkst eh, pietiekamu pierādījumu, kas liecinātu par šādu saikni, un līdz ar to uzskatām, ka nu, pagaidām, ka tādu sistemātisku saikņu starp terorismu un narkotika tirdzniecību nav. Nu, ja šāda sankcija pastāv, tas ir vairāk, vairāk tāda atsevišķa oportunistiski gadījumi no Eiropolā. Ar dalību valstu palīdzību esam ieguvuši informāciju par to, ka Ne, nu, faktiski pamatā tie tādi vēsturiski dati, teiksim, ār, ārvalstu kaujinieki, par ko mēs runājam pēc kāda laika, nu tie ir iesaistīti narkotika tirsniecībā, bet tās tādas atsevišķas epizodes un, un uh, acīm redzam sistemātisku sākiņu pagaidām uh, nav jau, ka tās jau mums šīs vēl šāds informācijas. Par uh, marihuānas tirsniecību, par plūsmām, uh, Nīderlandiešu un vietnamiešu organizētās nosacīgās grupas, jo sevišķi uh, ar to nodarbojas, tāpat arī marihuānas audzēšana eh, vairākās Eiropas valstīs eh, konstatēta. Nu, viņi piegādā ar informāciju, piemēram, kā TFC līmeni paaugstināt, vai eh, sniedz arī aprīkojumu citām kriminālām grupām, kas vēl sākt audzēt marihuānu kultivēšanu. Marihuānas audzēšana nereti noved arī pie vardarbības starp grupām, starp konkurējošajām grupām. Te ir sākne arī ar cilvēktiesniecības jautājumiem. Nu, protams, reaktīvas eh, zakšanu jums runājam par eh, marihuānu saucēšanu. Arī marokāņu organizētām grupām šeit ir noteikti loma, tātad eh, kanabis sveķi no, caur Spāniju un Nīderlandu tiek no, nogādāti Eiropā tie tādi, nu, varbūt, svarīgākie centi. Tāpat albāņu grupas, ja albāns runājušās, nozīdzīgās grupas spēlē būtisku lomu marihuānas saucēšanas un tirzniecības biznesā, bet uh, Tāpat uh, arī kanabis sveķis un no Afganistānas albāņi diezgan sekmīgi iemanās nogādāt Eiropas Savienībā. Nesen tāds uh, jaunākie pavērstieni attiecībā uz marihuānas uh, sveķinu nogādāšanas no Mārokas Eiropā ar kuģiem tātad austrumu virzienā, tātad gar um, Āfrikas ziemeļu rastu, kur izmantoja nestabilu politisko situāciju, attiecīgi ir labvēlīga vide uh, kontrabandai. Nākamais slaids nesen, pērnā gada decembrī, tur tātad 15. gada decembrī, Airpost atbalstīja Itāļu iestādes uh, operācijā, kuras rezultātā tika izņemts vairāk kā 40 tonu marihuānas. Krava atradās uz Panamā reģistrēta kuģa, kur, uz, kur strādāja Ukrainas un Gruzijas pilsoņi. Arī Spānijas un Grieķijas eh, un policijas iestādes eh, piedalījās šajā operācijā. Nu, tā ir tikai viena ķēde tādā mm, konfiskāciju eh, tātad tīklā, kurš pērnā gada jūnija gada laikā esam konfiscējuši vairāk kā 60 tonnas marihuānas un vairākus simtus kilogramu kokaīnu. Būtībā te ir runa par vienu tīklu, ja, kas eh, nodarbojas ar šīm piegādēm. Un uh, li, Libekio International bija tā operācija, kuras ietvaros notika šīs izņemšanas, šīs konfiskācijas, un kā es atceru, piedalījās vairākas dalībvalsts. Nākamais slaids uh, par heroīnu tirzniecību un attiecīgiem maršrutiem. Šeit tā liek atšķirība ir tāda, ka lielākās uh, heroīna partijas ierodas Eiropā, aizvien nu, biežāk mēs spējam tās arī konfiscēt. Atšķirība šeit ir tāda, ka aizvien biežāk piedzīvojam to, ka šīs patērijas turpina pieaugt, sākot no 100 kg heroīna un, un, un, un lielākas patērijas, tātad reizēm pat vairākas tonnas, kā piemēram pirms uh, diviem gadiem. Grieķijā mēs izņēmām divas tonnas uh, heroīnu un šogad uh, Nīderlandē vienu tonu, nu, 1,3 tonu heroīna. Lūk, tā kā aizvien lielākā apjoma tiek konfiscēta, aizvien lielākas ir šīs heroīna partijas. Un kas tad vēl no jauna, kādas aktualitātes? Jaun, divi jauni maršruti ir eh, līdztekus tradicionālajiem Balkānu maršrutam atvērušies tagad. Tāpat arī caur Dienvidu Kaukāzu, Sīriju un Irāku. Bet eh, vēl caur Turciju. Tātad Turcija paliek tāds svarīgākā maģistrāla, svarīgākais tranzīta centrs eh, heroīnam uz Eiropu. Arī heroīna ražošanas centri aizvien pietuvinās Eiropas robežām. Mm, mēs esam identificējuši vairāk šādus centrus un eh, palīdzam dalību valstīm uztaustīt eh, tātad tās fabrikas, ja, kur heroīnu pārveido morfiju, morfiju heroīnu, respektīvi Čehijā un Spānijā. Mm. Tad izņem, tika izņemta lielā daudzuma heroīna, morfīna un prekursori. Turku, pakistāniešu un albāņu organizētās eh, grupas eh, dominē šajā rūpalā, tātad heroīna tirsniecībā uz Eiropas Savienību, heroīna transportēšanas Eiropas Savienību. Tālāk par kokaīnu runājot. Nu, nelasīšu visu to, kas te iekļauts šajā slaidā, par šeit ir daudz krāsu, daudz uh, kustības, bet nu, pavisam īsti. Gan jūras, gan gaisa transports tiek, tiek izmantots kokaīna nogādāšana Eiropas Savienībā. Kolumbija, Brazīlija, Venecijāla ir um, svarīgākie izcelsmes punkti, no kurienes tiek izvests kokaīns. Centrāla Amerikas uh, valstu kā tranzīta uh, zonas loma aizvien turpina pieaugt, tātad tā, tā, šīs valsts bieži izmanto kā tranzīta valsts kokaīna nogādāšana Eiropā. Vēl viens jaunājums ir tāds, ka maršruti, kas tiek izmantoti citu uh, Uh, narkotiku tirgošanai tagad tiek izmantot arī kokaīna vajadzībām. Nu, piemēram, ja tīkli darbojas vidusjūrā, piemēram, mm, parasti no Marokas uh, Eiropā viņi nogādā marihuānu, tad, uh, nu, aizvien biežāk šie, šos tīklus izmanto arī kā tāds pakalpojums, jā, kokaīna tirgotājiem. Un tālāk. Um, Importēšana Eiropā, ieviešana Eiropā. Nu, slaids pats par sevi ir gan tāds uh, skaidrs, manuprāt, uh, eh, kāda tad ir iebraukšanas, tātad uh, eh, ieviešanas punkti. Dažādas metodas tiek izmantotas kokaīna kontrabandai, tātad pasta pakalpojumi, gaisa kurjeri, privāta personas, privāta lidmašīnas. Jūras konteineru izmantošana arī tāda, es vien, biežāk sastopama tendence. Un lielākajās Eiropas ostās, kā es pieminēju, Rotterdam, eh, Antverpenēm, Amsterdam ir eh, svarīgākie eh, pieturas punkti kokaīna siltīniem. Bet arī Dienvidē Eiropas ostas aizvien biežāk kļūst par kokaīna tirgotāju mēķiem. Tālāk produkti, kam nepieciešama ķīmiskā eks ekstrakcija, lai iegūtu kokaīnu. Nu, šie produkti sagādājas vēl lielāks galvas saps. Un, kas attiecas konteineru, plūsmām, konteineru mm, tātad, eh, trafiku. Nu, ja šeit eh, turpinās eh, tās pašas satraucošās tendences, rip-on, rip-off metodas aizvien biežāk tiek izmantotas. Šeit pieslēdz arī ostu darbinieki gan izcelsmes, gan mēķa valstīs. Organizētās grupas, kas nodarbojas ar kokaīna tirzniecību, un transportēšanu. Nu, šo grupu klāsts ir plašāks nekā šim ir kolumbieši, un Itāļi joprojām ir eh, vadošie, kas nosaka vairumu piegājuši uz Eiropu. Aizvien svarīgāku lomu Eiropā spēlē arī Nīderlandiešu, Spāņu un Brītu organizētās grupas. Nīderlanda un Spānija savukārt ir uh, svarīgākās uh, sadalis uh, tādas uh, maģistrāls Eiropā. Organizētās nosacības grupas no Balkāniem Mm, arī sastādēs vien lielāku risku, arī tieši runājot par kokaīnu, mm, kontrabandu un tirsniecību. Lai sakmētu savu darbību, tās situēs aizvien vairāk un vairāk valstīs, ārpus izcelsmes valsts, un, pie, pie, piemēram, Dienvidā Amerikā vai tranzīta valstīs kaut kur Dienvidā Amerikā. Nu, no turienes tad tiek veikts šīs sarežģītās operācijas. Uh, Un tālāk, tā, sauksim to par dubulto modus operandi, tā ir dažādas metodas, kas tiek izmantotas kokaīna kontrabandai un tirsniecībai. Te redzam kādu konteinerā konfiscētu krabu. Inspekcijas laikā tika ievērots, ka bāļķos ir iedopti, izdopti caurumi, un tur paslēdz vairāk nekā 400 kg kokaīna. Konteineris uh, izbrauca no kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts, un uh, apmēram 100 km kokaīna tika izmantots eh, pēc tās kādās ripoff metodoloģijas. Nu, šeit uh, Gardneči izmantoja dubultu tādu darbības metodi, iespējams, ka tur tika piesaistīti vairāk tīkli, kas izmantoja tos pašus um, konteinerus, uh, šo te kaitīgo vielu transportēšanai uz izmantošanas tirgiem. Vai tā ir sakatība, vai tāds jau jauns pastāvīgs mans operandī, nu, tas ir vēl jautājums, bet eh, katrā ziņā interesants tāds pavērsiens. Tālāk sintētiskās narkotikas. Tradicionāli to ražošana notiek Eiropas Savienībā, bet īstāk tas tā arī turpināsies. Vairums sintētisko narkotiku tiek patērēts arī dzen Eiropas Savienībā. Es tiek tāds, kas tiek saražots uz vietas, ir tiek patērēts uz vietas. Tā rezultātā ir diezgan ievērojama iekškopienas eh, tā teikt, satiksme un tirsniecība ar šīm vielām. Šeit kartē jūs redzat pa eh, kreisi, ja? kartē redzat, kur esam atklājuši nelegālās ražošanas eh, fabrikas, kur tiek ražotas dažādas vielas, tātad šeit uzskaitītās. Un šeit pamatojāmies uz informāciju, tādu instrumentu, ko izstrādājam kopā ar MCDDA, Vai valsts sniedz datus, nu šeit redzam kā tik tādu interesantu izlūku ainu. Nu, mēs paši redzēju, ka zonas, kur visvairāk tiek ražots, kur visblīvākais tad, tad, ražošanas un patēriņa apjoms ir, ir nu, Eiropas faktiski centrālajā daļā, kā redzēju šeit. Tālāk. I will skip this one. Nu labi, šo, šo slaidu izlaidīsim, jo laika mūsu rīcībā nav pāri pāriem. Tad tālāk. Um, Sindējas kāds narkotikas un organizētā noziedzība. Lielu ziņu šeit nav. Nīderlandiešu, vācu, angļu, britu respektīvi un beļģiešu organizētās grupas šeit piedalās visies šie runa par MDA un amfetamīnu. Tāpat sintētiskās narkotikas un MDA un amfetamīns, kas tiek saražots Beļģijā un Nīderlandē, nodarbojas arī ar uh, narkotikas uh, tirdzniecību. Piemēram, vietnamieši Čehijā, piemēram, ir uh, uh dažādojuši savu ražošanu no, no marihuānas uz uh, amfetamīnu. Tālāk, pavisam īsti par prekursoriem. Aizvien biežāk uh, tātad vērojam tirdzniecības apjomu pieaugums ar šīm vielām Eiropā. Pagājušajā gadā šeit redzēja piemēru 7 tūkstoši tonu BMK vielas tika konfiscēts polijām. Nu, galvenais aizdomās turamais ir polijas valsts piedarīgais, kas ir aizturēts, un, un tam ir inkriminēta uh, smaga nozieguma, naudas atmazgāšana, dokumentu viltošana un tā tālāk. Un nu, šis 7 tonnas BMK ir diezgan liels apjoms un, un neparasts konfiskācijas gadījums, vai teikt. Tālāk jaunās uh, psihoaktīvās vielas, MPS, Tā ir globāla problēma, ne tikai Eiropas Savienības līmenī vien. Nu, nelasīšu visu informāciju, kas tiek šajā slaidā, bet uh, šeit ir interesanta informācija. Nu, piemēram, kādus labumus uh, organizētām uzrēcību plūc no MPS. Uh, un šeit mēs balstāmies uz kādu lietu pirms vairākiem gadiem Bēļģijā, šajā valstī. MPS ražotne tika atklāta. Un policija izņēma aptuveni 285 paciņas eh, un noteikti NPS vielu, kas eh, bija saražot šajā ražotnē. Viena paciņa maksā apmēram 25 eiro. Tā kā jau tu pareizināsiet ar 285 eh, tūkstošiem, nu, aptuveni 7 miljonu eiro vērtībā bija šīs NPS vielas. Un, uh, lai iekasētu šos 7 miljonus, nav vajadzīgs nemaz tik daudz, aptuveni 3000 uh, jāiegulda vielu iegādē, nu, iekārtu iegādē. Tā kā 300 tūkstoši eiro investīcijām jūs dabūjāt pretī 7 miljonus. Tad mēs runājam tikai par vienu mazu ražotni un, un to, ko izņēmām no krājumiem. Mēs nezinām, cik viņi kopā bija saražojuši. Tā kā, jā, liela atšķirība. Un, protams, no sedzniekiem šādas iespējas ir ļoti pievilcīgas. Un pēdējais piemērs, visbeidzot, pavisam īsi. Uh, um, par internetu runājot operācija, um, ko vadīja Ungārijas iestādes operācija Hagīma, pirms četriem gadiem. Ungārijā tika arestēts kāds indivīds, kas tirgojas MPS, tieši saistē viņš bija izveidojis um, tīmekļa vietnē nosaukumu Dexter's Campstore, un vairāk kā tūkstots dozu MPS ik nedēļas izgāja caur šim eklam. Nu, šis eh, pilsonis tika arestēts un, pirm, un pēc diviem gadiem, 14. respektīvi, eh, vietne tika slēgta, pēc diviem gadiem tā atkal tika atvērta. Tāpat laikā, kad vietnes izveidotājs bija aizturēts. Nu, izrādījās, ka jaunajiem eh, darboņiem nebija nekādas saiknes ar iepriekšējo īpašnieku, jo, jo vienkārši brands bija pazīstams, patērētāji uzticējās nosaukumu Dexter's Camp Store. Uh, Nu, tad Ungārija samat personu savārāku citu dalību valstu un Eiropolu palīdzību identificēja struktūrētās, organizētās noziedzīgās grupas, kas eh, attiecīgi bija reanimējušas ne tikai šo mm, tīmekļa vietni, bet bija izveidojušas arī dažas jaunas. Tika izmantotas tās pašas metodas, eh, vielas tika pasūtīts Ķīnā, tālāk pārdotas internetā, naudiņu pārsūtīta ar Western Union palīdzību. Un arī jauniešu kompānija faktiski mm, bijušie bezdarbnieki ar šādiem tādiem uh, nodarījumiem, tātad ar, ar, ar ziņām par viņu sodāmību, bet ļoti labi strukturēta grupa. Nu, un te runa par individiem, kas, ne, kas mēģinā izvairīties no, no to NPS tirgošanas, kas ir aizlaidis vai kas ir attiecīgos sarakstos. Tā kā, ja vēl tika iekļauta aizliegto vielu sarakstā, tad, tad krājumi tika, tika likvidēti un viņi pārgāja uz citām vielām. Un te lūk, redzēja dažas citas tīmekļa vietnes, kuras bija norganizējuši šas, norganizējuši šī grupas pārstāvi. 15. gada jūnijā viņi pārdeva NPS Facebook tabletes. Tā rezultātā 15 jaunieši vienā naktī nonāca slimnīcā. Šī viela, proti, šī Facebook tableta tajā laikā vēl nebija aizliegta tās izmantošana nebija aizliegta, un tādēļ tika sākta izmeklēšana par individiem, kas eh, iepirkās eh, šajā tīmekļa vietnē un kādas ir tur figurēm. Tā rezultātā tika izvērsta operācija un tika arestēta sešas personas par ar NPS saistītiem nodarījumiem. Nākamais slaids, lūk, eh, tad redzēt īsti šīs operācijas rezultātus kas tiek izvērsta Ungārijā, ko atbalsta Eiropa un vairākas citas dalībvalsts. No to arī laikam pietiks. Paldies. Thanks a lot. We'll... Lielas paldies. Mēs uzklausījām abu ziņojumus un speciālistus, eh, kas mums pastāstīja par eh, vairāk par 560 eh, vielām, kas šobrīd ir tirgu. Mm, no agrāk mēs runājām par uh, tabaku un alkoholu līdzīgā manierē. Un um, tik tiešām jāatzīst, uh, ka narkotika tirgu grūti izsakot līdzi visam, kas notiek. Tas ir tik daudzveidīgs. Es uh, nezinu, vai komisija vēlas rēģēt. Bonīkungs, ko jūs teiksiet? Paldies! Un paldies par prezentācijām. Tas bija ļoti visaptveroši. Liels paldies arī par labiem piemēriem tam, cik uh, auglīgi sadarbojušās Eiropas aģentūras uh, uh, iestādes šai ziņā. Ļoti labi komisijai, MCDD, A un um, Eiropolam šī sadarbība nozīmē labus panākumus un arī labas stratēģijas eh, ieviešanai nākotnē, un tagad mēs, mums ir labas fona zināšanas narkotiku problemātikai. Eh, ir eh, gan daudz izaicinājumu jāatzīst, mm, kas tad notiek. Visu pirms um, ražošana, kontrabanda, mm, izplatīšana. Um, organizētā noziedzība specializējas uz uh, šiem darbībām, nu, veido tīklojumus uh, pārobežu kontekstam, uh, pārobežu un arī dažādas tautības te var sadarboties. Mēs runājam par 21, 31 miljārdu eiro ieguvumu katru gadu. Uh, Tas ir liels izaicinājums. Otrkārt, um, parādās aizvien vairāk uh, geogrāfisko vietu Eiropā ar specializētiem kanāliem, lai no Eiropas avotiem narkotikas piedāvātu, piegādātu uh, uz uh, jauniem noietu tirgiem visur pasaulē. Lūk, um, tā notiek narkotiku kriminālā tīkla globalizācija. Un skaidrs, ka internets arī piedāvā jaunas iespējas, kā virzīt narkotikas, kā tās piedāvāt, kā izplatīt zināšanas par uh, to izmantošanu dārknet, jeb uh, melnā interneta izmantošana arī pieaugšai ziņā. Narkotikas arī kļūst vieglāk pieejamas, īpaši jaunas psihoaktīvās vielas. Un, nu, šādu narkotiku ietekme ir destruktīva gan ekonomikai, gan veselībai. Uh, viens uh, procents no visiem Eiropas jauniešiem, un tas nozīmē 6 miljonu jauniešu, katru dienu lieto narkotikas. Tas nozīmē arī sociālās attieksmes radikalizāciju dažās valstīs. Ir arī jautājumi par to, vai ir pierādījums um, saiknē starp uh, narkotiku tirgus izaugsmu un uh, teroristiskām aktivitātēm, kā arī teroristu darbību finansēšanu. Ja vēlamies citas politikas, kā atbilde uz šīm uh, aktivitātēm, mums jāfokusēs uz vispirms sistēmisko analīzi un tendenču pētīšanu, kas notiek narkotika tirgu, kas ir partneri, kā notiek sadarbība, jāpēta arī jauni riski. Narkotiku izmantošana operatīviem nolūkiem, tas um, būtu jāizpēta. Un tad arī um, Eiropas līmeņa un nacionālā līmeņa iestādēm vajadzētu sadarboties ciešāk. Un fokālie punkti, teiksim, MCDDA ir viens tāds piemērs. Labāka sadarbība Eiropas un nacionālā līmenī ir nepieciešama, lai izveidotu agrīnās brīdināšanas sistēmu. Un tad, uh, lai mēs varētu ātri, efektīvi iejaukties, ja vajag. Un, un um, Mm, nobloķēt narkotiku realizāciju, teiksim. Un tas nav vienkārši. Mm. Mums um, ir gan vairākas iniciatīvas šajā lauciņā. Mēs, cenš, mēs ceram uz labu progresu. Koordinācijas trūkums paaugstina riska faktorus. Un treškārt nepieciešams sabalansētas politikas, uh, narkotiku piedāvājuma samazināšanai un uh, palīdzības sniegšanai cilvēkiem, kam ir, narkotika, kam ir atkarība no narkotikām. Mm, tā ir tāda narkotika apkarošanas politika, un uh, te ik pa laikam vajadzētu tikties mūsu komitejai un uh, vides komitejai, kuras uh, kompetence arī ir sabiedriskā veselība, citu starpā. Es vēlos pajautāt Guzdēla kungam, kāda kapacitāte būtu vajadzīga MCDDA, lai pildītu tās lomu šajā politikas īstenošanā? Teiksim, vai būtu vajadzīgs jauns juridisks ietvars šāda, šādai labākai sadarbībai un, un kā apkarot šīs jaunās psihoaktīvās vielas, tās ir īpaši bīstamas, jo uh, Nu, mēs nezinām, kādas sekas ir to lietošanai joprojām. Sekas nav izpētītas. Paldies! Es paldies komisija, un te izskanē ne tikai paziņojums no jūsu puses, bet arī daudz jautājumu. Mm, es eh, tagad uzklausot eh, šo skaitļus, ko mēs dzirdējām, 24 miljardi gadā. Nu, atcerieties, mums bija tik grūti sameklēt šos 6 miljardus, eh, ko izmaksā Turcijai. Uh, Nu, Vars par to padomāt. Nu, tad jūs varat iedomāties, cik grūti ir apkarot šo noziedzību, ja peļņa ir tik milzīga. Uh, Nu, jūs te parādījāt arī dažādus slaidus jūsu prezentācijas laikā Eiropol, un um, jūs parādījāt arī no kurienes narkotikas ierodas uh, Eiropā un kā tās tiek uh, izplatītas Eiropas tirgos. Uh, nu, skaidrs, ka šie maršruti visu laiku mainās, un, un līdz ar to jūsu darbs uh, tiek uh, apgrūtināts. Vai jūs par to varētu ko vairāk pastāstīt Guzdelkungs sākumā. Paldies, paldies komisijam Bonikungam par ļoti pozitīvo komentāru. Es vēlos pateikties arī komitejai par pastāvīgi ilgstošu atbalstu MCDDA darbam. Es domāju, ka šobrīd, rēģējot uz jūsu jautājumu un tiepaši runājot par līdzekļiem un resursiem, ko es varu teikt, ir sekojuši. Mums ir nu, tiek gatavota šobrīd jauna likumdošana, kas skars eh, visas sistēmas un jaunu pieju psihoaktīvajām vielām. Mums ir ļoti visaptveroši, tur ir trīs eh, pakā pēc eh, paredzētas šī agrīnās brīdināšanas sistēma un tad riska novērtējums un arī pasākumi, ko īsteno ES, lai kontrolētu šīs vielas. Un viens no atslēga aspektiem Mēs eh, vakar par to runājam arī korpērā, MC, tas kā arī MCDDA. Eh, ir nepieciešams šis eh, minimums, kas jāpanāk runājot par regulatīvo darbību, un, un tas ir minimums, es atgādinu, un nu, tā nepietiks, lai tiktu galā ar visiem izaicinājumiem, bet tas būs tāds kā pamats, un uh, sadarbojoties ar eh, jūsu komiteju un arī komisiju. Mm, es ceru, ka mums izdosies eh, redzēt labāku progresu ļoti drīz. Mm, tiešām, tiešām ceru, ka izdosies sameklēt arī resursus, jo papildu resursi ir eh, nepieciešami, ņemot vērā mm, darbības uh, izaugsmi pēdējā, pēdējo gadu laikā. Nu, es eh, reiķinos ar jūsu atbalstu arī turpmāk un eh, cerams, ka jūs eh, sekosiet līdz tam, kas notiks un atbalstīsiet MCDDA lūgumu pēc papildu resursiem tīpaši. Paldies! Eh, šobrīd ir daudz grupu un aģentūru, kas uh, lūdz papildu resursus un skatīsimies, ko darīt. Un arī jūsu organizācijas labat. Vaslakas kungs, par Eiropolu, jums ir ko piebilst? Paldies uh, par maršrutiem un šo daudzveidību. Jā, tur ir bija slaidi un bultiņām, un jūs varējāt redzēt šos pamata virzienus. Es izmantoju konkrētus piemērus, konkrētas operācijas, modus operandi gan mainās visu laiku, un tiešām eh, narkotika kontrabandisti ilgi bezdarbīgi nepaliek, viņi pielāgojas, un eh, jā, ir nepieciešami līdzekļi, un. Um, zināšanas, lai efektīvi apkarotu šos kontrabandistus. Nu, mēs zinām, ka viss mainās, viss attīstās, un mums tam arī jāpielāgojas. Paldies! Jā, šis, šis debatas ar to arī noslēdzas. Es vēlos pateikties mūsu runātājiem. Um, par ziņojumiem, kas bija tiešām visaptveroši. Jūs arī ilustrējāt eh, ļoti konkrētā veidā situācijas bīstamību. Paldies, ka bijāt ar mums. Dargi kolēģi, es domāju, ka mēs tiešām eh, varam pār, tieši varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībām, kas skārēs mehānismu attiecībā uz demokrātu tiesiskumu pamtiesībām, iepazīstināšanu ar Eiropas pievienotās vērtības starposmu izvērtējumu un izpētes dokumentiem. Tas ir paredzēts trīs prezentācijas. Visas uh, būs uh, noderīgas. Visas palīdzēs uh, saprast uh, situāciju. Uh, šai ziņā, un mēs eh, visu pirms iepazīsimies ar eh, PRSGD veiktu Eiropas pievienotās vērtības starpposmu izvērtējumu, un tad uzklausīsim divus eh, ziņojumus no komisijas puses, ko sagatavojuši kolēģi no komisijas. Mums pašiem top ziņojums par es mehānismu attiecībā demokrātu tiesisku un pamatiesībām. Būs ļoti noderīgi to uzklausīt. Uh, priekšlikumā teksta projekts uh, ir uh, pieejams. Uh, mūsu referenti ir Intfelds kundze. Bet tagad es došu vārdu Astrids Formas kundzei no ģēdē EPRS, lai viņa pastāsta pār Eiropas pievienotās vērtības starposmu izvērtējumu. Lielas paldies! Un uh, man prieks pastāstīt um, par um, Eiropas pievienotās vērtības starposmu izvērtējumu. Visu pirms nedaudz fona informācijas, um, kad parlaments uh, vēlas uh, sagatavot iniciatīvu ziņojumu saskaņā ar 225. pantu Eiropas Savienības darbības līgumā mm, šādu iniciatīvu ziņojumu automātiski pavada e, tāds ietekmes novērtējums, un tajā m, mm, tiek e, izvērtētas e, stiprās un vājās puses, un tagad mēs zinām, mēs dzirdējam, ka referenti ir Intfelds kundze, kas gatavo ziņojumu par iniciatīvu ziņojumu par es mehānismu attiecībā uz demokrātu tiesiskumu pamatiesībām, mūsu uzdevums ir sagatavot starp posmu izvērtējumu. Un pagaidām mēs balstāmies uz Intveldes kundzes eh, ierosināto tekstu, kas ir, eh, kas nav apstiprināts teksts, kas ir, tā teikt, tekstam pagaidu versijam, tā kā tas nav galīgais uh, izvērtējums. Uh, Un uh, divi kolēģi, uh, doktors Bārts un uh, doktors uh, Peh, uh, papildinās manis teikto pēc tam uh, ar komisijas perspektīvu. Runājot par tiesiskumu un demokrātiju un pamatiesībām, uh, te gan jākonstatē daži robi, teiksim, uh, Eiropas Savienības darbības līguma otrajā pantā ir izklāstīts. Uh, saistības, mūsu saistības šai ziņā. Un, eh, ja mēs eh, salīdzinām to, kas rakstīts ar realitāti, tad ir konstatējami zināmi deficīti. Un tas mums eh, daudz ko izmaksā. Mm. Otrajā pantā ir arī atrunāta darbības joma. Uh, mūsu aktivitātēm šajā jomā, un par šo darbības jomu tiek diskutēts, kā arī par īstenošanas pasākumiem. Nevar īsti saprast, kā vislabāk sadalīt pienākumus starp iestādēm, starp valstīm un Eiropas līmeņa mm, struktūram. Tātad it kā ir izolētas darbības, bet tās netiek labi koordinētas šobrīd. Uh, tad eh, šie brīži mehānismi nav pārāk efektīvi, tas jāatzīst. Un eh, šie brīži izaicinājumi netiek eh, veiksmīgi atrisināti. Šai kontekstam, kādas ir mūsu iespējas gan normatīvas, gan nenormatīvas? Lai pārvarētu izaicinājumus darba dokumentos, eksperti iesaka izmantot starp iestāžu aktu, lai precizētu pasākumu darbības jomu un šo pienākumu sadalījumu starp um, dažādām struktūrām. Šai paktā būtu divi atslēga elementi. Vispirms uh, monitorings uh, attiecībā uh, uz uh, tiesiskumu, demokrātiem, pamatiesībām un Eiropas Savienības uh, rezultātu tabula. Un uh, otrkārt tā Eiropas Savienības politikas eh, cikli būtu jāattīsta. Un tur piedalītos eh, parlaments un komisija. Runājot par demokrātu tiesiskumu pamatiesībām, paliek eh, atvērti jautājumi. Mm, pirms varēs pieņemt šo ziņojumu. Vispirms par darbības jomu. Saskaņā ar līgumu Eiropas Savienība ir jāiejaucas, lai aizstāvētu konstitucionālās vērtības. Vērtības, ko dala dalībvalstis un institūcijas, bet um, nevar saprast, cik tālu jāiet šai procesā. Um, mēs pagaidām runājam par 352. līguma pantu, kā par juridisko pamatojumu. Juridiskais pamatojums. Uh, ko izmantoja arī pamatiesību uh, uh, hartai, uh, un par to mm, pagadam diskusijas uh, varētu, teiksim, izmantot arī 295. Uh, pantu, ko izmanto kā juridisko pamatu starp iestāžu līgumiem. Te tā tad ir vairākas iespējas, ko apspriest. Tad arī par metodoloģiju nav skaidrības runājot par monitoringu un rezultātu tabulu. Uh, Es eh, jau minēju darbu sadalījumu starp institūcijām un problēmas rodas arī ar demokrātisko pārskatu atbildību. Nākamo slaidu lūdzu. Runājot par pakta otru komponentu, Eiropas Savienības politikas cikls par demokrātiju, tiesiskumu pamatiesībām. Citu starpā tas nozīmētu diskusijas nacionālajos parlamentos, uh, Eh, diskusijas eh, Eiropas parlamentā un eh, starp visiem parlamentiem komisijas tiesiskuma ietvars būtu jāuzlabo. Komisijai vajadzētu izmantot sistēmiskas pārkāpuma procedūras, padomei vajadzētu uzsākt tiesiskuma dialogu un nacionālā līmenī vajadzētu sākt darboties aktīvāk būtu ieteicams um, mm, iekļaut šajā ciklā arī prognozes un novērtējumu par likumdošanu šai jomā. Un turklāt vajadzētu Eiropas Savienībai pievienoties konvencijai, cilvēktiesību konvencijai. Un tad uh, tiek veikts arī ieguvumu izmaksu analīze šim politikas opcijam. Un uh, mēs redzam tādas problēmas kā korupcija un uh, deficīti uh, monitoringā, uh, problēmas ar īpašumu tiesību nodrošināšanu. Un mēs redzam, ka visa šīs problēmas ekonomikas dimensijā mums izmaksā starp 218 eh, un 282 miljārdiem eiro. Turklāt dalībvalstis vairs neusticas vien otrai un arī Eiropai neusticas. Un tas skar visus Eiropas Savienības pilsoņus. Dalība, tas, ir dalība, tas ir Eiropas Savienības pilsoņi, netic, ka viņi tieši piedalās uh, uh, lēmumu pieņemšanas procesā. Starp citu, tas, ko mēs piedāvājam, neizmaksā nemaz tik dārgi. Monitorings maksā 4 miljonus gadā un politikas ciklu 7 miljonus gadā. Un, protams, šie instrumenti būtu efektīvāki, ja pastāvētu sinerģijas efekti ar citām uh, starptautiskā līmeņa organizācijām. Paldies par šo pārskatu. Nu, tagad došu vārdu doktorai Petrai Bārde, viņa jau tika minēta. Viņa no Budapešas Centrāla Eiropas Universitātes, un viņa iepazīstinās ar CEPS pētījumu ēst demokrātijas, tiesiskumu un pamatiesību rezultātu pārskatu izveids nepieciešamības un iespēju izvērtēšanu. Lūdzu, vārds jums. Thank you to present. Uh... Paldies, ka devāt man iespēju pastāstīt par savu pētījumu. Eiropas Savienība saņēma savas pamatvērtības pašā savā veidošanas sākumā. Um, miers un labklājība šie ir šie mērķi, un tie vēl ar vienu ir aktuāli kopš Šumana deklarācijas. Un ES e vērtības ir Eiropas Savienības līgumā par Eiropas Savienības darbību otrajā pantā iekļauts. Kopenhāgens kritārija arī liecina par to, ka dalību valstīm ir jāatbilst eh, otrā panta prasībām, pirms tās var iestāties. Tomēr nav mm, eh, metodas, kā novērot atbilstību šiem principiem pēc iestājas. Varētu izveidot vienu kopīgu mehānismu pāraudzībai. Tas ir paredzēts septītajā iepriekš pantā, taču tas netika izmantots. Ne tāpēc, ka nebūtu bijušas tās procedūras, kas šo septīto ie, pirms pantu varētu izmantot, bet tāpēc, ka nebija politiskās garības. Tātad varētu paredzēt institucionālās re, reformas. Tās izriet no padomas parlamenta komisijas pret panta septītā, um, pret panta prasības eh, tiek skatīts vienas dalībvalsts kontekstā. Un um, līguma par Eiropas Savienības darbību 7. panta 1. punkta darbība ir, uh, prasības ir vēl vairāk vispārinātas. Debates tagad ir eh, pārvirzījušās no 7. panta Uh, ārkārtas situācijā uz diskusijām par Eiropas Savienības kopīgajām vērtībām un juridiskiem principiem. Jo uh, nu, līdz šim nav bijis Eiropas Savienības dalībvalstu izvērtēšana attiecībā uz atbilstību septītiem patam. 2015. gada 10. jūnija rezolūcija Eiropas parlaments aicināja izveidot ikgada pārbaudi uh, dalību valstīm demokrātijas tiesiskuma un pamatiesību principiem, izstrādāt kopīgus eh, kritērijus. Un eh, mēs izveidojam šādu pētījumu grupu, ir arī divi profesori, kas bez manis eh, tajā piedalās, viņi sēž man blakus. Šo jautājumu risināšana ir Eiropas Savienības kompetencē šie jautājumi skar Eiropas Savienības pilsoņus, arī citu dalību valstu um, pilsoņi, arī ES pilsoņi, kas dzīvo citā dalībās, ne tajā, no kuras viņi ir cēlušies. Un, Te uh, ir runa arī par veselu virkni tieslietu un iekšie, iekšlietu tiesību aktiem, kas nevar uh, uzticam darboties bez demokrātijas tieškuma pamatiesību standarta ievērošanas. Un, nu, protams, ka ja šie principi tiek pārskāti, tad pārkāpt, tad nedarbojas uzticēšanās, ka gaisot un arī e ekonomiski ir zaudējumi. Rezultātu tabula. <clears throat> šis instruments e, tikai vēl vairāk stiprinātu subsidiaritātes principu, nevis izjauktu. Nākošais, e, nākošā ideja ir tā, ka Eiropas Savienības tiesību akti ir jāuztver kā ārēji instrumenti e, aizsargājot demokrātiju. Mm, īpaši tajos gadījumos, kad eh, tiesiskums tiek eh, eh, pārkāpts. Protams, tās dalībvalsts, pret kurām vēršamies, protams, vēr, vēr, vēlēsies apgābt šo kritiku, tās apgalvos, ka vērtējums nav bijis gan objektīvs, vai arī, ka kritika ir pamatojas ideoloģiskās atšķirībās, vai arī, ka ir kaut kāda konstitucionāls sad, sadursmes ar konstitucionālām identitātēm. Taču šo principu pārkāpšana nav pieņemama, eh, lai vai kāda būtu pieeja konkrētai valstī. un nevar uzskatīt, ka dažu minoritāšu vēlmi ir vairākuma atainojums. Tātad šeit ir skaidri jānovē, jā, jā, jāapstiprina, ka daudzveidība, plurālisms ir uh, pamatvērtības Eiropas senībā, taču ir jāapjauš, kuras ir tās uh, viedokļa atšķirības, kas apdraud Eiropas senības projektu. Tātad. Tā Teicis klāstī, kāpēc ir nepieciešama šāda rezultāta tabula. Un tagad pievēršos iespējam šādu tabulu izveidot. Šādu vērtējumu izveidot. Ir vairākas iespējams definīcijas šim vērtējumam. Mūsu definīcija ir plaša. Tā būs, eh, kas būs diskusija un dialogu uzraudzīšanas, eh, izvērtēšanas un eh, rādītāju noteikšanas uzraudzības apvienojums ar dažādām iesaistītām pusēm, metodēm. Uh, Eiropas Savienības specifiskajā sistēmā. Mūsu pētījuma grupā, uzklausot cilvēkus, ko intervējam, bija vienots viedoklis, ka nav no jauna jāizgudro ritenis. Mēs varam jau izmantot spēkā esošos izvērtēšanas un uzraudzības mehānismus. Tas jau notiek, tas nav nekas jauns Eiropas Savienības tiesiskuma. Rezultātā būtu izmanto arī citus uh, cits iespējas, kas pavērs uh, Eiropas padomē tās pieredze. Līdz tam mums būtu jāsaprot, ka apvienojot datus no dažādiem avotiem un analizējot sinerģijas vai pat īstenojot salīdzinājums, uh, būtībā tas būs pielīdzināms alķīmijai, uh, jo liela būs atšķirība, kas izriet tieši no dažādo avotu dažādiem avotiem. Un kad vien mēs iedvesmojamies no starptautiskajiem resursiem, Eiropas Savienības elements vai Eiropas Savienības īpatnības jāsaglabā. Citiem vārdiem sakot, e, tiesiskuma mehānisms ir jāaizsargā no ārējiem spēlētājiem, jo ir saiknes ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Eiropas Savieniem politikām, proti uh, savstarpēja uzticēšanās, lojotāts princips un tā tālāk. Eiropas Savienībai arī jāizstrādā savu sistēmu, lai iespējams uh, noteikt augstāks standārts nekā citas starptautiskās normas. Eiropas Savienība varētu izstrādāt pati savu kontrolas mehānismu un jau iepriekš Eh, noteikts savstarpējās atzīšanas principu. Eiropas Savienības eh, demokrātijas rezultātu tabulu varētu tikt iestrādāt Eiropas Savienības semestrī. Viena no pamat problēmām, jebkurā izvērtējuma, ir tā leģitimitāti. Tad ir nepieciešams institucionāls ietvers, nav vajadzīga atsevišķa institūcija, vienkārši jānosaka institucionāla objektivitāte, neatkarība, akadēmiskā izcilība, lai tālāk nodrošinātu leģitimitāti, ir jānodrošina ne uh, sastingušas definīcijas, tam jābūt elastīgām. Jābūt Eh, jāsaprot, ka tie ir tādi, ka nav vienotas formulas, lai šos eh, standartus panāktu. Tiesiskuma definīcijai arī jābūt, eh, jāparedz elastība, lai iekļautu dabas likumus, ja tā varētu sacīt. Tātad šis nekonkrētuma elements ir nepieciešams. Kaut arī ir jau zināmi diezgan labi pier, piemēri definīcijas sarakstam. Tād vēl uh, neitrāls tehnikas ir jāizmanto. Te ir runa par to, kādi standarti ir jāiz, jāizvēl. Par tiem tālāk liecināt rādītāji. Tātad jāizvairās no tāda kā iepirkuma sarakstu veidošanas. Citādi mm, varētu pārmest, ka te izpaužas vienkārši kaut kāda politiska ideoloģija. Tātad mm, nekonkrētas definīcijas labums ir jāņem vērā. Bieži vien gadās tā, ka dalībvalstis, kas tiek kritizēts, norāda uz citiem starptautiskiem piemēriem, proti, ka tās esot, piemēram, kaut ko pārņēmušas no kaimiņu valstīm vai citām valstīm, taču m, mm, aiz kokiem neredzot mēžu, var neieraudzīt, ka pat labāk notiek tiesiskuma uh, graušanu. Par spīti tam, kā ir varbūt saņemts, saņemt labu atzīmi par kaut kādu vienu elementu. Un tad ir jāatzīst arī, kam šī tabula nedarbosies. Tas nav prognozes instruments. Tas nav arī kā uh, pirmā, otrā, trešā šāda saraksta veidošanas instruments dalībvalsts vidū. Tā vietā mēs gribētu uzsvērt uh, katru kvalitatīvu dalībvalstu izvērtējumu, katrai valstī specifisku. Vēl viens elements, kuru jau minēja, lai nodrošinātu leģitimitāti, ir vienlīdzīga attieksme pret visām dalībvalstīm. Dubult standarta izmantošana tikai deleģitimitātu, jeb kādu šādu rezultātu tabulas izmantojumu. Un tad var rasties Eh, problēmas, tad jā, tiesiskumā grāvēji apvienojas un pārmet rezultātu mm, izvērtējumam visu, ko tam varētu pārmest. Eh, izvērtējumam jābūt ātram un ir liela nozīme informācijas ieguvēju datu apstrādēji. Ja eh, process ir lēns, tad var pat nodarīt neatgrieznisku kaitējumu. Juridiskās sekas, kas ir saistīts ar negatīvu izvērtējumu, var līdz ar to arī zaudēt savu spēku. No otras puses arī, ja process ir ļoti ilgs, tad dalībvalsts, kas tiek izvērtēts, var vienkārši grozīt savus likumus un pēc tam apgalvot, ka šis novērtējums nu vairs nav spēkā, jo tas neatiecas uz tiem likumiem, kas ir spēkā tagad mums būtu jāturas no um, kārdinājuma vienkārši pielikt ķeksīti klāt katram rādītājam, ka tikai darbs tiktu izdarīts. Tā te jāatrod līdzsvars. Mm, daudz informācijas var iegūst ar spēkā esošiem mehānismiem, taču ir vajadzīgi arī papildāti Un to var iegūt no veselas virknes avotiem. Tātad valsts spēlētāji, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, plašaziņas līdzekļi, amatpersonas, kas aizgarā pamatiesības, tiesības sārgi. Viņi visi ir uz, uzskatām par resursiem un arī pamatiesība aģentūra, Eiropas Savienības ombuds, Eiropas Savienības datu aizsardzības aģentūra un 29. pānta darba grupa. Tie visiem šeit ir nozīmīga loma. Faktu uh, identificēšanas uh, pienākums arī ir jāuzsver. Tikko uh, ir pamats uzskatīt, ka prasības ir izpildības, izpildīts un sniegtā informācija ir atbilstoši sniegta, tad uh, atbildība par pierādījumu pāriet dalībvalsts ziņā. Pētījumā ir atainotas stadijas Eiropas vērtību ievērošanais. Ir identificēti trīs scenāriji. Pirmajā scenārijā dalībvalstis un Eiropas Savienība. Mēs uzskatām, gan Eiropas Savienība, gan dalībvalstis ir jāpētī šai ziņai. Tātad pirmajā scenārijā Eiropas Savienībai dalība valstis atbilst uh, tiesiskuma prasībām, proti nav ievērojama problēma. Otrajā scenārijā ir zināmi elementi, kas ir problemātiski attiecībā uz um, tiesiskuma apakšelementiem. Piemēram, var iedomāties valsti, kur vismā ievēro tiesiskuma principus, taču tā ir ievērojams cilvēkties, ir ievērojams cilvēktiesību pārkāpumi, vai arī, nu, ka, piemēram, cietumniekiem nav iespēju sevi tiesiski aizsargāt. Ja šī valsts visumā izpilda tiesiskuma prasības, tad tā saņems uh, rekomendācijas no starptautiskām organizācijām. un ņems vērā arī rezultātu tabulas vērtējums. Trešais scenārijs ir uh, kvalitatīvā ziņā atšķirīgs no iepriekšējiem divi. Tātad te ir valsts, kurai ir ievērojami pārkāpumi, um, nav atbilstoši tiesu un uh, tiesības sargas sistēma un tam līdzīgi pirmajā un otrajā scenārijā mēs iestājamies par tādu kā pozitīvismu politiku. Eiropas Savienība iesaista dalībvalstis, nevis tās atgrūž. Un arī dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes līdztekus šo vērtību skata. Bet trešais scenārijs būtiski atšķirs no pirmiem diviem. Tie ir atšķirīga metodoloģija, kad sistemātiski tiek grauta demokrātija, tiesiskuma principi un e, ir novērojami ievērojami cilvēktiesību pārkāpumi, tad nav pamata uzskatīt, ka pie varas esošie ir gatavi iesaistīties pozitīvismu pieeja. Un tad pārējām pie ierobežotas valdības uh, koncepcijas, kad uh, pie varas esošiem ir jāpakļaujas prasībām. Tad var paredzēt sistēmītas pārkāpuma procedūras Eiropas Savienības uh, eh, tiesībāk mehānismus, vai arī septītais pāns. Diskusijas ar vienu varētu uh, notikt uh, starp institucionālā kontekstā vai nu pamatiesība aģentūru vai komisiju uzņemtos vadību. Un organizatoriskā modeļa atlase varētu izmantot, piemēram, Venecijas komisijas pieredzi. Kāda būs, kas būs tiesiskās sankcijas? Tas par to šeit tieši nav runa, bet te runa par kvāzi ekonomiskām sankcijām, piemēram, par Eiropas finansējuma atsaukšanu. Bez sankcijas nebūtu efektīvas visām dalībvalstīm pat labam. jāsaka, pat labāk Eiropas integrācijas vinētāju valstis ir tās, kas arī vislielākās pārkāpējs. Un tās izmanto ēs līdzekļus, lai veidot kvazi autoritatīvus režīmus. Paldies! Like to... Vārds eh, profesoram Lorānam Pēšam no Midlaseks Universitātes Londonā. Pētījums, kas saucās Kā izveidot Eiropas sasniegšanas mehānismu demokrātijas tiesiskumu un pamata eh, tiesību uzraudzībai. Pešakungs, paldies! Es saprotu, ka manā rīcībā ir apmēram desmit minūtes, lai stādītu jums priekšā manu pētījumu svarīgākos rezultātus. Un pamatā mūsu uzdevums šeit nedaudz atšķirās. Mums bija jāuzstāv um, iztrūkumu patreizajā tiesiskajā satvarā, un attiecīgi jau ir uzsver vairākas alternatīvas. Nākamais uh, slaids, lūdzu. Mūsu mērķis tātad bija vairāk tādā makro dimensijas līmenī mēs neraudzījāmies, neskatījāmies uz eh, kādu konkrētu rezultātu rādītāju tabulu. Pirms uztaustīja konkrētos deficītus un iztrūkumus, uzskatījām, ka sākumā būtu jāizskata eh, daži pamatjautājumi, proti, vai uh, Lisabonas līguma otrā panta pamatvērtības var tikt definētas, vai Eiropas Savienībai ir kompetence uzraudzīt dalībvalstu rīcību šajās jomās. Šī informācija atvērta pirmajā ziņojuma daļā kur mēs apskatām šos pamatu jautājumus un uh, rezumēšu, jo laika nav daudz. Mūsu pamata nostāja šeit uh, attiecībā šim jautājumam ir tāda, ka Eiropas Savienībai tiešām piekrīt kompetenci uzraucēju dalību valsts pēc to iestāšanās Eiropas Savienībā, pamatoties uz pastāvošo tiesiskos atveru. Runājot par attiecīgā Lisbonas līguma panta vērtībām un to definēšanu, uzskatām, ka šo vērtību un uh, darbības jomu, jeb tvērums, to var atvasināt ne tikai no dalībvalstu judikatūras, bet arī no Eiropas un starptautiskās judikatūras. Un tāpat arī no veiknes Eiropas un starptautisku tiesisko instrumentu. Tā kā arī runājot par šo jautājumu, mēs uzskatām, ka jā, Eiropas Savienības valsts var pakļaut uh, uzraucības pasākumu no Eiropas Savienības puses, tad izvēlos to, šīs vērtības tiek ievērotas vai nē. Un šīs vērtības līdz ar to nav kāda, kāda miglēna izpilduša jēdziena, un no, uh, tad, attiecīgi, tās var arī uzraucīt. Pārsiņojam otro daļu, kā tad iztrūkumu un deficītu pastāvušajā satvarā pirmkārt pievērsām uzmanību uh, šim satveram no tāda horizontālā viedokļa. Raudzījāmies, kāda tad ir varbūt tāda sistemātiska trūkuma šajā sistēmā. Nu, konstatējām, ka ir daudz dažādu specifisku instrumentu un uh, uh trūks koordinācijas starp svarīgākām Eiropas Savienības institūcijām. Nu, no situācija tāda, ka it kā instrumenti būtu veidot viens aiz otru, um, secīgi. Um, Un vēdēšos instrumentus starp institūcijām ir tiešām trūcis koordinācijas. Lai būtu godīgi pret institūcijiem, jāatzīst, ka šāds koordinācijas trūkums ir skaidrojums, skaidrojums vien ar to, ka Eiropas Savienības projekts tiek veidots tā, ka pēc Eiropas Savienības izveidošanas jūs esat nodrošinājis atbilstību otrā panta vērtībām, un tā vairs nav problēma. Nu, tas savā ziņā skaidro to, kādēļ šis atvers un sistēmisks trūkums ir spēkā, proti, ka jautājumu par to, ka šīs vērtības varētu izrādīties problemātiskas, eh, šādi no tām nebūtu jāpaceļas. Tagad vairs tā nav, protams. Esam uztaustījuši tāpat arī specifisku instrumentu trūkumus, kas ir veidot dažādās institūcijās, pieņemti dažādos satvaros. Nu, varbūt eh, neuzskatīšu tos visus, šo instrumentu ir daudz. Mēs skatāmies kopējo satvaru, Pirms eh, izvērtēt 14. gada jaunos instrumentus, skatāmies, kāda ir pasaušie instrumenti 7, 7 EU. Nukleāra opcija, kodola opcija, kas varbūt nav īstais veids, kā to aprakstīt, pēc tam 258, šeit enforcement procedure, skatījāmies arī to, kā šī procedūra ir piemērot, kā komisija to veido, vai to nevarētu uzlabot. Sastībā ar otro pāntu, TU, skatījāmies arī papildus instrumentus, eh, sadarbības verifikācijas mehānismus, kurš, apmēram, tiek piemērots Rumānijai un Bulgārijai. Visbeidzot, pievērsām uzmanību kopējiem sātveram, ko komisija pieņem 14. gadā, un tiesiskumas dialogam, ko izveidoja padomu, un pērnā gada novembrī pirmoreiz šis pasākums tika realizēts, ņemot vērā um, identificētos trūkumus un uh, deficītus, uh, izstrādājām vairākus risinājumus un alternatīvas. Es varētu pāriet uz uh, nākamo slaidu, kurā uzskatīs dažādas opcijas diagrammas formā. Tie trīs vertikāls, trīs horizontāls opcijas, ar ko mēs domājam šīm vertikālajām opcijām, nu, pamatā tās ir opcijas ar risinājumu. Kas būtu piemērojams konkrētām specifiskām dalību valstīm? Tātad uz individuāliem pamatiem tās tiek pieminētas specifiskām valstīm, tādēļ tās ir vertikālas opcijas. Eiropas Savienības institūcijas piemēro šos instrumentus konkrētajā dalību valstī, protams, ja tas ir nepieciešams. Vertikāla opcija numur viens, ja tā varētu saukt pastāvošā risku nodrošināšanas procedūra, kas figurē uh, Lisabonas līguma 258. pāntā. Mēs ierosinām uh, skatīt iespēju šo normu piemērot atšķirīgi. Ja ir uh, sistemātiskas Eiropas Savienības tiesībām pārkāpuma epizodes, tad mēs ierosinām piemērot jau pastāvošo tiesību aizsardzības procedūru nedaudz citādā kontekstā gadījumos, kad ir atkārtoti sistemātiski pārkāpumi, kur mēģis ir demontēt, tā teikt, legāli konstitucionālu valsti. 258 kontekstā tas var par sistemātisku pārkāpumu procedūru. Tā pirmā vertikāla opcija, otrā vertikālā opcija, un atkal te mums mēģina nedaudz uzlabot pastāvošo mehānismu. Te es runāju par komisijas tiesiskumas atvaru, kas tika pieņemts 14. gadā. Ierosinām ir neliela izmaiņa, kas, mūsuprāt, sniegt papildus juridisko skaidrību, kas būtu noderīgi tādēļ runa par mehānismu, kur mēs nodrošinām tiesiskumu. Un nu, šeit varētu uzlabot uh, sistēmisko draudu novēršanas mehānismu, kas ir svarīgākais, lai attiecīgi iedarbinātu šo mehānismu. Nu, un tad ir papildus rekomendācijas, kuras esam izstrādājuši šajā ziņojumā, bet laika trūkuma dēļ tās neminējušie jums ir papildus uh, jautājumu par šo akciju, tad labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem. Tad trešā vertikāla akcija ir um, lūk kāda. Uzskatām, kā mēs varētu atrast labākus veidus, kā finansēt pilsoniskās sabiedrības grupas Eiropas Savienībā pašā. Līdz ar to aicinām Savienību būt konsekventāku un iekšē rīkoties tāpat kā ārlietu kontekstā, kas attiecas civilās eh, sabiedrības un tiesiskuma grupām. Šeit ir mūsu ierosinājums varbūt ir nedaudz tāds ambiciozs, ierosinām jaunu. Uh, Eh, finansējuma instrumenti, ja tas ir pārlieku ambiciozs, tad imtiet atskātas pastāvšās finansējuma schēmas un paskatīties, kādā, cik lielā mērā pilsētiskās sabiedrības schēmas var pieteikties jau pastāvošajām finanšu schēmām. Nu, piemēram, Žāna Monē finanšu schēma, kas eh, ir bijusi ļoti sekmīga, bet eh, kas varbūt nav tā vienkāršākā. Nu, Pilsētiskās sabiedrības grupām nav viegli tām piekļūt, jo Eh, atbilstības eh, kritērija diezgan paģēruši. Tā kā tās lūk vertikālās opcijas ir alternatīvas, tāpat arī vairākas horizontālās opcijas esam piedāvājuši. Nu, šeit esam saranžējuši viņas nu, vismazāk ambiciozākām, tādām vis, visambiciozākām opcijām, vismazāk paģērošā no juridiskā viedokļa raugoties, ne politiskā, bet juridiskā viedokļa raugoties opcija pamatā ir tāda, ka mēs padomē aicinām pārskatīt to, Katāra organizējusi ikgadējo tiesiskumu dialogu. Mēs uzskatām, kā šo dialogu varētu noteikti uzlabot, runāt par to, kā šis dialogs ir organizēts. Nu, piemēram, process nav īpaši caurskatāms. Nu, vismaz eh, pirmā šī dialoga tūre, nu, pēc mūsu domām, pilnīgi noteikti nebija optimāla. Nu, es nāku klajā ar vairākām cenām rekomendācijām, bet caurskatāmības trūkums, kāda ir izvēlēts tēmas un kāds ir dialoga formāts, nu, tie lūk ir daži aspekti, pie kuriem varētu piestrādāt. Nākamā otrā horizontāla opcija ir lūkāda. Nu, būtībā tā jauna diskusiju, diskutēšanas eh, forma starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, kuru dalībvalstu deputātu un Eiropas parlamentu deputātu spriest par jautājumiem, kas saistās ar eh, otro Lisabonas līguma pāntu. Te nav, nav nepieciešamas eh, leģislatīvas izmaiņas, bet tikai vienīgi politiska griba. Nu, šo opciju var uh, īstenot uh, paralēli otrai, tā viena otru neizslēdz, bet un nu, visbeidzot pēdējā trešā opcija, kas jau tāda visambiciozākā horizontālā opcija, ko piedāvājam savā ziņojumā. Nu, patiesībā, patiesībā šeit mēs savā ziņā vien uh, ierosinām pieņemt to, ko ierosināja mana kolēģe, proti izveidot jaunu, pastāvīgu tādu uzraudzības ciklu, kura kontekstā nu, varētu veidot kādu uzraucības eh, resultīvo rādītāju, šo tabulu attiecībā uz pamatvērtību ievērošanu. Neatkārtošu, kas atsēja kolēģi šajā kontekstā, tas svarīgākais, protams, būtu izveidot jaunu pastāvīgu mehānismu, kurš eh, tik piemērots visām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur kontekstā institūcijām iespējams būtu arī jāpamato veic, veicamie pasākumi, lai attiecīgi katram būtu jāatskaitās, lai katram būtu uh, jā, nodemonstrē, kādā veidā tiek ievērotas eh, otrā panta vērtības. Un te notiek eh, pastāvīgi. Nu, varbūt tas varbūt, kāds, tas varbūt sešu mēnešu cikls vai kā mēs par to spriedām, ne, mums prāt, tam būtu jābūt pastāvīgiem cikliem, tas būtu mums pats svarīgākais. Nu, lūk, un tās ir līdz ar to mūsu sešstādās opcijas, un labprāt atbildēšu jūs jautājumu, jums tāda būs. Paldies! Eh, ieklausoties visu trīs kolēģus sacītajā, vēlos pateikties jums par jūsu sniegto informāciju. No tā viennozīmīgi izkristalizējas tas, ka pasākumi ir sarežģīti. Tā jāpiedalās eh, daudziem dažādiem partneriem un jāuzlabo informācijas apmaiņu. Bet, nu, diemžēl šķiet, ka šie pasākumi būs nepieciešami. Un es domāju, kāds no kolēģiem vēlas ko pavaicāt, ko, ko pakomentēt. Ja ne, tad eh, es vēlētos pat no savas puses kaut ko piebilst šī jautājuma sakarā. Jo nerad mums nākas dzirdēt uh, šo jautājumu par Kopenhāgenes dilemmu. Nu, vēlos pavaicāt, vai kāds jebkad ir pārbaudījis, vai un kā ir nepieciešams, un pamatoties uz kādiem kritērijiem un, uh, un um, tā teikt, mērījumiem, mēs varam noteikt, vai kandidāta dalība valsts, kandidāta valsts respektīvi seko tiesiskuma principam, pamatiestību principam, otrā panta vērtībām. Mēs to paģēram no kandidātu valstīm, bet ja uzdodam šādu, paši, pa, šādu pat jautājumu dalību valstīm, tad dalību saskaramies atbild, ka nu, tur pārbaudīt nav nepieciešams. Tā kā vai nu šai Kopenhāgenes dilemmai un tās izvērtēšanai mūsu rīcībā nav vispār nekādu kritēriju, vai vienkārši trūks politiskās gribas. Un runājot par pastāvšiem pasākumiem, es lūk to nesaklausīju jūs runās. Jūs pieminējāt šo tiesiskumu tabulu, bet uh, Kopenhāgenes kritērijus kā tādus jūs nepieminējāt. Un tas, manuprāt, ir viens no tiem elementiem, ko varētu pieslīpēt. Un jā, jūs te nekāds svarīgi tēzi, proti. Runājot par sērpīdo pantu, mēs koncentrējamies uz uh, krīzes mehānismiem. Tad, kad notikuši jau kādi liels atrisinājumi un tā tālāk, bet uh, ko mums vajadzētu mēģināt nākotnē, es domāju, mums vajadzētu mēģināt veidot ko tādu, kas uh, līdzinātos agrīnā brīdinājuma mehānismam. Jebkurā dalība valstī pat ar vislabāko politisko gribu var gadīties tā, ka šāds vai tāds lēmums varbūt ir dusim par, par tālijoši vai iet nepareizā virzienā. Nu, un tādā, tādā draudzīgā veidā, iesaistoties partners, kam šeit ir teikšana, varētu atrast kādu risinājumu un, un varētu izvairīties no tā, ka, lūk, viena kļūda eskalējas un gala beigās noved pie reāls krīzes situācijas. Par eh, šādu risinājumu būtu vērts padomāt par šādu agrīnā brīdinājumu mehānismu, lai neuzlikt pārlieku lielu nevajadzīgu spiedienu konkrētu valdību vai uh, valsti, bet tiešām, lai konstatētu, ko mēs reāli varam kopējiem spēkiem darīt, lai ievērotu pamatiesības un, un uh, tiesiskumu. Nu, tāds lūk mums gaidāmais darbiņš priekšā. Ja nav citu komentāru vai jautājumu par šo punktu, tad. Nu, varbūt kāds no cienījamiem oratoriem vēlas vēl ko piebilst. O, es atvainojos, kolēģis sēž te pašā priekšā, un es, es viņu palaidu garām. Tiešām atvainojos, paldies. Pirmkārt, arī es vēlos pateikties šīs prezentācijas autoriem. Svarīgs temats. Tagad mēs tiešām labāk saprotam šo problemātiku un varēsim piestrādāt pie mūsu ziņojuma. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs sacījāt pirms brīža ka te nav runa vien par um, mūsu birokrātiskās iztēles um, bagātināšanu tā sacīt. Ir tiešām runa par noderīgu vajadzīgu uh, kriminālu brīnām sistēmu. Pats esmu polis. Daudz gadu gaitā mums visiem bija acīm redzams, arī visām politiskajām grupām bija acīm redzams un skaidrs, ka, lūk, ir zināmas problēmas ar tiesiskumu, ar demokrātiju, ar um, līdzsvaru starp um, Eh, visām partijām un varām tā sacīt. Nu, tagad eh, nevienam vairs nav noslēgums, ka problēma ir nemazums, eh, un mums jāstāv plec pie pleca ar saviem pilsoņiem, jāstrādā kopā. Un tā es nerunāju tikai par kādām politiskām cīņām, bet, bet par pilsoņu labumu, par, par demokrātiskām vērtībām, par, par nākotni. Nu, tas izklausās tā bez tādas politiskas deklarācijas, bet katrā ziņā ir svarīgi, lai mēs tiešām strādātu pie šādas sistēmas. Un, lai mēs tiešām pielāgotos aktuālajai situācijai, lai mēs spētu izvērtēt, kāda ir uh, reāla situācija, un lai šim, šī, šī izvērtējuma veikšanai mūsu rīcībā būtu noteikti instrumenti. Sofija, paldies jums par šo iniciatīvu. Tā tiešām ir svarīga iniciatīva. Un apvienoties mūsu pirmo diskusiju par šo jautājumu, jūs uh, startējāt ar ideju par tādu kā demokrātijas pakta izstrādi. Runājāt par to, ka Nu, tā nav uz kādas likts tikai Eiropas institūcijas, ne, jo tikai Eiropas institūcijām būtu vajadzīgi kaut kādi demokrātijas izvērtēšanas instrumenti. Ir runa par to, kā iesaistīt valstis un kā iesaistīt uh, valstu pilsoņus uh, šajā lūk procesā. Izvērtēt demokrātijas uh, procesus. Paldies! Paldies, Mēkls, skatos, ka Sofija arī vēl ko piebilst. Jā, paldies, nu, nav man nekā tāda īpaša jautājuma, protams, es. Uh, Nu, kontaktējos ar pētījuma autoriem un šeit mūsu šīs dienas viesiem. Bet man uzrunāja Lukas, ko jūs sacījāt. Lisabons līguma otrais pāns. Eh, nu, viens no līguma pirmajiem pāntiem, pirmajā pāntā, kā es parasti saku, tikai pateicis, nu, tā kā sveiki, labu dienu. Un otrajā pāntā sacīs, nu, par ko tad te runa. Un, eh, un iepazīstoties ar dažādiem ziņojumiem, ne tikai šiem trīs citiem, kas no rīcībā, mēs konstatējam, ka nav iespējams. Uh, uztaustīt tādu konkrētu juridisko pamatu. Juridisko pamatu tam, kā tad iedzīvināt šīs līgumā fiksētās vērtības. Nu, mums ar to es, starp institūciju vienošanās var būt šāds instruments, un es to esmu ķimerējis kopā, ja, tādu kā savu veidu tādu papīru Frankensteinu, teiksim, ja. Nu, ne, tiešām ir dīvaini, ka. Kā Nav tādu saskaņotu principu, līgumā noteiktu kritēriju, kas šīs vērtības noteikti. Un tas jāņem vērā, jo te nav runa vien par to, kā um, prasta veidus, kā sodītās tā ir valsts, kas neievēro šīs vērtības. Ja? Ir runa arī par to, nu kā tad beidot tādu noteiktu pozitīvu demokrātijas vērtību ciklu, kur mēs kā pilsoņi kopējiem spēkam arī definējam, kas ir šīs vērtības, Nu, šis vērtības lēgātā var arī sākt nu, nedaudz atšķirties, tomēr, jums runājam par tiesiskumu, piemēram. Es, piemēram, nedomāju, ka tiesiskums ir eh, tāds miglains nesis. Protams, matemātiskās formālas ietēp to nevar, bet, manuprāt, tas pietiekam skaidrs. Un tomēr, zināmās aprindās, eh, priekšstats par to, kas tad ir tiesiskums, kas ir taisnīgi, kas nav, kā jāfunkcionē tiesu varai un tā tālāk, šie priekšstati var nedaudz uh, mainīties, un to var konstatēt tikai dialogu ceļā. Un līgumā par šo jautājumu vispār nekas nav sacīts. Un tātad vēlreiz paldies eh, par šo veikumu mūsu viesiem. Pamazām, solīt pa solītim, tomēr kopaini iezīmējas. Un eh, mūsu darbs eh, nu, pakāpeniski iegūst noteikti saprises. Tā kā paldies jums par jūsu aktīvo līdzdalību. Jūsu informācija, kolēģi, šis teksts ir pieejams no šodienas. Pat labāk gan tikai tīmekļa vietnē, bet nešaubos, ka drīz tas nonāks arī parlamentā. Uh, Uh, mājas uh, lapā, tā um, diemekļa vietnē, un varu to jums arī pārsūtīt. Paldies, Sofija, varbūt kāds no kolēģiem vēlētos vēl pakomentēt kādus no mūsu nu pat paustajiem komentāriem. Pavisam īsti. Aizmirstu piebilst, ka līguma risinājums mēs uh, savā uh, pētījumā neskatījām. Tas nozīmē līguma izmaiņas. Tas, starp citu, kas attiecas agrīnās brīdinājuma mehānismu, es nedaudz nepiekrīstu ar šim jūsu uh, apzīmējumam. Proti, pastāvot divi šādi raksturmehānismi, vienu mēs nevēlamies, piemēram, sabiedrā pāna pirmais punkts. Tas var stāties spēkā tad, ja pastāv potenciāls risks tam, ka sistemātiski tiek pārkāptas Eiropas Savienības vērtības un 99. gadā šīm tika izstrādāt nekad nav piemērot, bet savā ziņā ir brīdināšanas mehānisms, jo uh, pagaidām vēl konkrēts pārkāpums nav noticis. Bet tāpēc šī norma tika ietilpināta līgumā, jā, tātad, lai novērstu eventuālos pārkāpumus un varētu arī uzskatīt, ka komisijas tiesiskums atvērs savā ziņā arī ir šāda agrīnās brīdināšanas sistēma. Tagad mēs runājam par poliju, mēs esam pirmajā šī mehānismu fāzē, mēs vācam pierādījumus un datus, lai noteiktu, vai pastāv sistemātiski tiesiskuma pārkāpumu valstī. Nu, šādā ziņā es uzskatu, ka mēs varam runāt par to, ka, nu, lūk, jau ir šādi mehānismi, ir par Nu, manuprāt, vienu jau pa daudz tā kā, var, tā varētu teikt. Jā, un visbeidzot, un tad, tad likšos mērā, un paldies par to, ka tiesiskums ir izplūdes uh, princips, kā mēs to varētu izskaidrot deputātiem. Vairumā starptautisko organizāciju ir uh, tiesiskuma darba definīcija, un noteikti komponenti figurē uh, visur, piemēram, ties, tiesu vairs neatkarīgums. Un tiesiskuma ievērošana ir faktiski tāds um, pagāpienisks jēdziens, ne jau pats jēdziens izplūdes, bet uh, tiesiskuma ievērošana konkrētos gadījumos, lūk, nu te vairs nav tādas absolūtas uh, melnbaltas ainas, te jāstāsta konkrēti fakti, konkrētas um, lietas, vai šeit, tur kaut kāds tiesiskuma komponents ir pārkāps, un ja tā, tad balsojas kādiem faktiem. Lūk, tā kā varētu sacīt, ka, nu es runāju tev personīgi, kā, kā privāta persona, es neuzskatu, ka tiesiskums ir izplūdes. Uh, vai nepamatojams koncepts. Paldies! Thanks a lot! Lielas paldies! Es domāju, ka šis um, uzdevums vienmēr būs izaicinājumiem pilns, jo atvainojiet, jūs arī gribēties, gribējāt izteikties, lūdzu. Paldies ar, par komentāriem. Kopenhāgenas kriteriji tika uh, ņemti vērā, gatavojot uh, ziņojumu projektu, es nevarēju um, nosaukt uz pilnīgi visu, ko es esmu aplūkojis, bet um, jums taisnība. Um, gan uh, tad, tā, ka ieviests neliels grozējums, mēs nevēlamies uh, saukt šos kritērijus par Ko Kopenhagnas kritērijiem, jo šī problēma jau nav tikai Centrāla Eiropas valstu problēma, bet tie ir jāpilda visiem, kas vēlas pievienoties. Runājot par tiesiskumu, es piekrītu referenti, jā. Ja visi pamana tiesiskuma deficītus, bet kad es um, redzu, ka pieeja ir um, robaina un, un dzīvot spējīga, nu, komisija ir uh, labi indikatori, kā to noteikt, un, un, un ir arī saraksts ar tiesiskuma elementiem. Es domāju, ka um, referente Infeldi un uh, Peš doktor, doktoram Pešam ir nelielas domstarpības par šo tiesiskumu novērtējumu, par kritērijiem un indikatoriem, kas jāpiemēro. Nu, tas pagaidām. Paldies! Paldies arī par atbalstu. Tas palīdz mums uh, veidot mūsu pašu ziņojumu šeit parlamentā, un es ceru uz labām papildu diskusijām nākamo nedēļu mēnešu laikā par šo tēmatu te parlamentā un uh, sadarbībā ar padomi arī procesa beigās, lai panāktu labu risinājumu šajā svarīgajā lietā. Paldies, ka bijāt šeit, cerot uz turpmāku sadarbību. Mm, kolēģi, nākamais punkts ir paredzēts izskatīšanai uh, tikai pulksten četros pēcpusdienām. Un daži kolēģi varbūt vēl ieradīsies, lai eh, to uzklausītu. Mēs, eh, es izsludinu nelielu pārtraukumu kafijas pauzīti un tiekamies atpakaļ pulksten četros. Thank you.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 So, dear colleagues, it's the last point on our agenda for the... Dārgie kolēģi, tad uh, mēs uh, varam ķerties pie pēdējā punkta darba kārtībā. Šo pēcpusdienu runāsim par pilsonības pārdošanas dalību valstīs apsūdzībām korupcijā saistībā ar uzturēšanās atļauju un vīzu izsniegšanu dalību valstu konsulātos un vēstniecībās trešās valstīs. Un ietekmi uz Eiropas Savienības drošību. Situācija dažās dalībvalstīs eh, ar pilsnības pārdošanu ir izraisījusi pamatotas bažas dažiem blība kolēģiem, tāpēc koordinatori ir izlēmuši skatīt šo jautājumu. Šīs dienas sanāksmes ietvaros notiks viedokļa apmaiņa ar komisiju, lai saprastu, ko tad mēs zinām šobrīd par šo jautājumu. Nu, tad kolēģiem, kas vēlēsies izteikties, būs tāda iespēja. Sākumā dosim vārdu komisijas pārstāvim. Miekaterīni Dimitra Kopulos kun, Kopulu kundze, kurai dosim arī vārdu. Paldies priekšsēdētājiem. Es aizstāju Dimitra Kopula kundzi, mans uzvārds ir Envert, un uh, es pārstāvu to pašu ģenerāla direktorātu. Nu, ar mani ir atnācis arī kolēģis no DigiHome, kas papildinās manis teiktu par pilsonības pārdošanu, kā uh, Kopiena tiesa ir apstiprinājusi savā judikatūrā Vatman lietām um, astoņam dalībvalstīm vajadzētu šeit uh, pielāgot savus nosacījumus. Um, bet uh, tiesa teica, ka dalībvalstīm pielāgojot savu likumdošanu, jā, um, jārespektē arī Eiropas līmeņa likumdošana, jāskatās uz pilsonības statusu un uh, tiesībām, kas pavada šo statusu, brīvās pārvietošanās tiesības, uh, uzņēmē darbības veikšanas uh, tiesības, balsošanas tiesības, mm, tā tālāk. Tā tad naturalizācijas lēmumi kas tiek pieņemti dalībvalstīs, eh, nav neitrāli. Tā, tie ietekmē citas dalībvalstus un Eiropas Savienību. Mēs respektējam valsts suverenitāti, bet mums eh, jāparūpējas arī par Eiropas Savienības pilsoņiem, par šo eh, kop, kopīgo statusu, kas mums visiem ir. Eiropas Savienības pilsonība ir prerogatīva, mums jāizmanto labticīgi kooperācijas garā starp dalībvalstiem un Eiropas Savienību. Protams, jāņem vērā arī starptautiskas eh, tiesības un eh, kritēriji saskaņā, kuriem mm, piešķir pilsonību. Šie kritēriji pieprasa autentisku saikni starp eh, kandidātu un valstu jābūt šai saiknei. Kopš 2014. gada komisija analizējusi investors pilsonības eh, schēmas tā sauktās. Un, um, teiksim, eh, Maltā bija tādas investoru schēmas, eh, kuras rezultātā cilvēki saņem pilsonību, proti investori saņem pilsonību, ieguldot pietiekam lielas summas. Mēģinām nodrošināt, ka, ka ir tomēr arī šādās schēmās šī autentiska saikne. Malta ir uh, pielāgojusi prasības un ieviesusi uh, pienākumu dzīvot valstī, vismaz uzturēties valstī 12 mēnešus pirms pilsonības iegūšanas. Pil komisija ir uh, vērtējusi investīciju schēmas arī citās valstīs un risina dialogu ar konkrētu valsti, uh, kas uh, uh piešķir pilsonību pret investīciju Mm, aizdevumiem, un šī valsts ir Kipra. Kipru tiek risināta, risinātas sarunas, vairākas sanāksmes jau notikušas 2014. Uh, un 2015. gada laikā. Un pēc šī dialoga komisija pieņems lēmumu par turpmākiem pasākumiem. Mēs turpinām veikt monitoringu attiecībā uz investoru pilsonības schēmām visā Eiropas Savienībā, un mēs aktualizēsim komiteja iesniegto informāciju. Paldies! Tagad uh, eh, DigiHome vārdā es pievērsīšos uh, otram jautājumam, proti uzturēšanās atļauju un vīzu izsniegšanu. Um, dalību valstu konsulātos un vēstniecībās eh, trešās valstīs, tās sauktās zelta vīzas. Uh, uzturēšanās atļaujas nav e, Schengens e, vīzas un e, tur runa ir par laika posmu vairāk par trim mēnešiem. Šis jautājums netiek harmonizēti risināts es līmenī, dalība valstis to risina un, ja trešo valstu piedarīgi investē uh, Uh, valsts uh, ekonomikā, teiksim, un vēlas uh, valstī palikt vairāk par trim mēnešiem, tad valstīm ir tāda kompetence tikai Schengens jomā, Schengens vīzu jomā. Mums arī Eiropas līmenī pastāv um, kompetence. Schengens jomā mums ir šis 90 dienu noteikums, un iebraucējiem ir jāpilda visi uh, nosacījumi, kas uh, piesaistīti ieceļošanai dalībvalstī. Ja uh, uzturēšanas atļaujas nosacījumi netiek izpildīti, tad uh, izsniedzēja dalībvalstī ir uh, jāizraida šis uh, apmeklētājs. Dalībvalstis uh, turklāt var vienoties par uh, atsevišķu personu neielaišanu Schengens zonā, teiksim, kas apdraud drošību vai ja pastāv citi iemesli. Viena dalībvalsts nevar uh, izsniegt uzturēšanās atļauju trešās valsts piedarīgajam, uh, lai viņš vai viņa uzturētos kādā citā dalība valstī. Es vēlos precizēt, ka ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas nav saistītas ar uh, nacionālajām uzturēšanās atļaujām, ko izsniedz investoriem. ES un uzturēšanās atļaujas uh, var tikt piešķirtas tikai ilgtermiņa uzturēšanās atļauju direktīvas izpratnē, un nosacījumi tam ir strikti. Teiksim, pieci gadi ir jāuzturas valstī pirms pieprasīt šādu mm, ilgtermiņa uzturēšanās atļauju. Un tagad par lietām, kas interesē šo komiteju, iespējama korupcija un krāpšana. Uh, Uh, investoru schēmas un uh, risks drošībai. Mēs visi vēlamies apkarot uh, korupciju, tā ir komisijas prioritāte. Komisija pēta integritāti dalību valstīs, sagatavo pretkorupcijas ziņojumus 2014. gadā. Tapis pirmais šāds paziņojums, Komisija ievieš attiecīgus pasākums Eiropas semestri ietvaros, pārēdz fondus, lai cīnītos pret korupciju. Tur, kur rodas korupcijas apsūdzības, nacionālas iestādes sāka izmeklēšanu un uh, atklāja, teiksim, finanšu zaudējumus, kas rodas uh, nos, no noteiktiem grupējumiem vai organizētās noziedzības. Komisija te neiejaucas, jo šī ir nacionālā kompetence. Dažās valstīs šīs izmeklēšanas ir izraisījušas izmaiņas likumdošanā. Portugālē pēc zelta vīzu skandāla 2014. gadā atkāpās iekšļiet ministrs. Bet jāatgādina, ka korupcija nozīmē liels trūkumus tiesiskumā, demokrātijā un nedrošību visiem pilsoņiem. Korupcijas gadījumos īstermiņa vīzu izsniegšanai tas grauja arī Schengens akī. Korupcijas apkarošana līdz ar to ir um, ļoti svarīga. Pirms uh, izsniegt īstermiņa vīzu jākonsultēs uh, Schengen inform Schengens informācijas sistēmu un uh, nedrīkstam izsniegt uh, šādas vīzas uh, cilvēkiem, uh, kas ir atzīmēti kā aizdomās turami Schengens informācijas schēmā. Turklāt jāskatās eh, uz to, vai eh, šīs investīcijas nav piesaistītas naudas atmazgāšanas aktivitātēm. Eiropas Savienības līmenī ir daži monitoringa instrumenti. Komisija, nu, kā es teicu, pēta integritāti dalībvalstīs, gatavo pretkorupcijas paziņojumus, ir arī uh, pret korupcijas eh, tīkli Eiropas līmenī, ir tāds platformas eh, policijas iestādēm un citām tiesu iestādēm, kas cīnās pret korupciju un šie tīkli apmainās eh, pieredzi pārobežu kontekstam un piemēro augstus standartus, arī ētiskus standartus šajā šajā apkarošanā. Turklāt mums ir rokas grāmata sagatavota, lai labāk apkarot korupciju un uh, iestātos par integritāti. Mēs uh, arī veicam robežu kontroli, uh, lai nodrošinātu labāku korupcijas apkarošanu. Paldies! Ļoti interesanti bija uzklausīt um, to, ko jūs teicāt par pilsnības pārdošanu. Īpaši interesanti bija šis punkts par zelta vīzām. Uh, Un tagad uzklausīsim kolēģus. Eh, Mecerikums būs pirmā. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, komisijai mm, par to, ka atnācāt šodien, jo mm, jautājums ir relevants mums visiem. Pilsonības pārdošana, ja pilsonības saņēmējiem nav nekādas mm, saiknes ar dalību valsti, ir ļoti nosodām lietam pilsonību vienkārši nedrīkst pārdot. Kaut arī tas, protams, notiek, bet eh, tas uh, grauj Eiropas Savienības vērtības un tiesības. Un, kā komisija pati teica, pirms pāris gadiem pilsonība saņemšana atkarīga no tā, cik daudz naudas jums bankas kontā. Ko parlaments ļoti lielu skepsi ir skatījis visa šādas schēmas dalību valstīs. Eh, tās uh, izraisa daudzus jautājumus par drošību, par caurskatāmību. Eh, grūti saprast, eh, kas, kas tie ir eh, pa cilvēkiem, kas nopērk pilsonības, runā arī par savu valstu, par Maltu. Tas tikai sāsina šīs diskusijas, saskaņā nacionālu likumdošanu, pilsonība jāpiešķir tikai, ja pastāv šī autentiska saikne ar valsti. Mans jautājums komisijas pārstāvjiem. Uh, nu, vai viņi var atbildēt tagad vai, š, vai vēlāk, eh, kom, vai komisija ir apmierināta ar to, ka cilvēki, kas nopērk pasi, um, eh, kā tiek pārbaudīts, ka pastāv šī autentiska saikne, vai komisija to kādā veidā pārbauda, kā to var pierādīt. Um, komisija teica, ka Malta ir pielāgos likumdošanu, bet vai autentiska saikne nozīmē uh, ka kāds laiks ir jāuzturas, noteikts periods ir jāuzturas uh, valstī. Kādas ir konkrēts prasības? Un uh, vai tur tiek piemērota šī godprātīga pārbaude piešķiršanas procesa, due diligence procedūra? Nā, tas te man, šis jautājums es uzdodu otram komisijas pārstāvim. Uh, no Digihome. Mēs redzam tagad sakarā ar Panā, Panāma līgas uh, skandālu, kas notiek pasaulē, un tiešām šī ļaunprātīgā izmantošana ir uh, jāapkaro, un um, Maltas sociālistu valdībai tiešām ir ko pārmest šai ziņā. Paldies, Roberta Mī, Mīrijam Lūdzu. Paldies, Brigita, un paldies komisijas pārstāvjiem par to, ka esat šodien ar mums, par to, ka precizējat šo jautājumu, jo, jā, pilsnības pārdošana bez autentiskas saiknes ir eh, nosodama lieta. Un kā komisija pareizi norādīja, pamat jautājums, par ko šobrīd runājam, nu, nesāksim tagad eh, raganu medības, neapsūdzēsim vienu konkrētu valsti, mēs aplūkosim investoru schēmas. Uh, Daudzās valstīs um, tādas ir, darbojas, komisija uz to arī pati atsaukusies. Man ir jautājums komisijai, jo tika pieminētas Maltas investīciju programmas. Vai komisija atceras 2014. dokumentu memorandu, kur komisija mm, publiskoja preses mm, komunikē un uh, runāja par izmaiņām Maltas likumdošanā un šo autentisko saikni, proti, ka bija nepieciešama uzturēšanās atļauja un uzturēšanās valstī pirms eh, pilsonības pieprasīšanas, un vai komisija joprojām saglabā savu toreizējo pozīciju, kad komisijas dienesti teica, ka ieviesti grozējumi bija ļoti pozitīvi. Uh, Toreiz komisija tos apzīmē par labticīgiem un uh, sadarbības garā. Nu, vai komisija ir apmierināta ar vienošanos, kas toreiz tika panākta? Tad uh, par citiem jautājumiem, ko komisija pieminēja, vai komisija var apstiprināt, ja pareizi sapratu komisijas teikto, ka viņi ir apsti apmierināti ar uh, izmaiņām Maltas likumdošanā par attiecībā uz autentisko saikni un vai joprojām notiek sarunas ar Kiparu attiecībā uz šo trīs mēnešu periodu, ko, ko pieprasa no trešo valstu piedarīgiem, kas vēlas uh, Kipras uh, pilsonību. Un kur šīs diskusijas ir šobrīd? Uh, un ko plāno komisija šajā sakarā. Komisija piemina arī citas schēmas, kas tiek izmeklētas. Vai varētu detalizētāk par to pastāstīt? Par drošības ap apsvērumiem. Ļoti viegli ir izteikt apsūdzības, korupcijas apsūdzības, bet um, komisija um, teica, ka šīs apsūdzības tiek analizētas. Ja tādas tiek paustas. Vai komisija var apstiprināt, ka Interpols un Schengens informācijas sistēma tiek, uh, mm, vai tur tiek veikta pārbaudi pirms izsniegt vīzu, un uh, vai tiek pārbaudīta arī persona, kurai vīza tiek izsniegta. Paldies, man ir papildi jautājums. Mēs um, tagad uzklausījām um, šo paziņojumu un sapratām, ka var tieši saņemt pilsonību, var samaksāt par zelta vīzu, un ja tā nav e, Eiropas Savienības vīza, mums nav tiesība iejaukties un pārbaudīt. Tātad komisija e, runā lielākoties par korupcijas apsūdzībām, bet es gribu to piesaistīt kādam citam jautājumam, par ko. E, runājam kādu laiku, proti migrācijas problēmas. Un tā mums eh, daudz jāstrādā, lai saprastu, kurš tad ierodas tieši mm, mūsu valstīs. Ja mēs runājam par nacionālo vīzu vai pilsonību, abos gadījumos ir iespējams tiem, kas par to samaksā, rīkoties mm, vienā vai otrā dalībvalstīm, Nu, teiksim, un, teiksim, rīcībā vienā dalībvalstī var ietekmēt situāciju otrā dalībvalstī. Tas jāpaturprātā. Runājot par pilsonības un vīzu krit saņemšanas kritērijiem, vai šie kritēriji tiek izpildīti, jo tas ietekmē visas valsts Eiropas Savienībā. No Man citu komentāru nav. Saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tātad, atbildot jautājumiem par uh, pilsonības pārdošanu. Jā, es teicu, ka mēs pat labam izmeklējam, mēs uztaram dialogu ar vienu konkrētu dalībvalstu, proti Kipru. Runājot par citām dalībvalstīm, mēs arvien novērojam situāciju, iegūstam informāciju, taču, cik mums zināms, ir tikai viena dalībvalsts, kā es jau teicu agrāk, kas sniedz eh, naturalizāciju, eh, kas piešķir pilsonību pateicībā par apaņā par investīcijām, tātad Kipra. Runājot par īstenu uzturēšanos, valstī vēlējos norādīt to, ka lai noteiktu, ka ir īstena saiknes starp pieteikumu iesniedzēju un valsti, ir konkrētā dalība atziņā. Tātad Maltas varas tiesām ir jāpārbauda, vai šī persona reāli uzturs tajā valstī. <clears throat> un metodas, kas tiek izmantotas, ja tām jābūt tam pašām kā parastajiem pieteikumu iesniedzējiem reģistrācijas skolā, mobil, mobilo tāruņu numurs, kāds īpašums, automobīls līdzelī filantropiskās vai mm, nevalstiskās organizācijas, katra lieta, tad izskatām atsevišķi. Paldies. Uh, as regards pievēršoties atbilstošām metodēm, vai tiek ievērotas, vai tās tiek iznots. Man būs uh, jāparunājas ar kolēģiem, tad atgriezīšos pie jums ar šo jautājumu. Drošības jautājumu, vai Interpols un uh, vīza informācijas sistēma tiek ievērot, pārbaudot. Uh, tad vīzes prasība šai ziņā ir jāievēro, tā tad arī uzturēšanās neviena uzturēšanās atļauja nedrīkst tikt izsniegt na, trešās valsts pilsonim, tad, ja šis uh, cilvēks ir norādīts kā aizdomīgs Schengens informācijas sistēma, un tad sazināšanos ar kolēģiem, ar, lai redzētu, vai te ir saikne arī ar citiem jautājumiem, tad atgriezīšos pie šī tēmata. Runāju par migrācijas jautājumu, vai pastāv iespēja nelabprātīgi izmantot šos cilvēkus, vai ir kāda uzvedība, kas var skart citas dalībvalsts. Katrā gadījumā Schengens informācijas sistēmas dati ir jāvaro. Tas ir vienīgais, ko pat labāk jums var teikt. Lielas paldies, saka priekšsēdētājiem bez mikrofona. Tūkiem nav skaidri dzirdams. Šķiet, ka viņi saka, citu jautājumu nav. Paldies, ka bijāt mūsu viesi. Es atvainojos ar priekšsēdētāju ieslēdzot mikrofonu. Papildu jautājumu no mūsu kolēģiem nav, tad vēlos jums pateikties, kad sniedz, ka sniedzāt mums kopskat, varbūt nākotnē būtu vērts iegūt vairāk zināšanu, kad vien tas iespējams arī par citām dalībvalstīm kuras arī sniedz tā saucamās zelta vīzu, bet šo pēcpusdienu man šeit varam slēgt šo sanāksmi, novēlē visiem jauku pēcpusdienu un pirms dodaties prom. Mirjam Dālī vēlas līdzīgi. Nē, nu pavisam ātrs jautājums, jo komisija vienbrīd sacīja, ka tā izmeklē vairāk schēmas kaut arī eh, komisija varbūt šodien nevar vēl atbildēt, bet varētu nosūtīt mums rakstisku atbildi, kurās valstīs kāda veida schēmas tās eh, komisija izmeklē. Priekšsētā pavisam īsi, atgriežoties pie citām valstīm, kurām arī ir vismaz zelta vīzes tā saucamās, vai jūs tā ļoti vispārīgi kaut ko varat sacīt, vai jūs to izmeklējat, vai varbūt varat sniegt informāciju rakstveidā? Um. Before, uh... Kā jau agrāk sacīju, es nedomāju, ka es teicu, ka mēs veicam izmeklēšanu tā ziņā, ka mēs izvērtējam juridisko situāciju, uzturot dialogu ar citām dalībvalstīm. Mēs vienkārši izmeklējam situāciju vienā dalībvalstī, attiecībā uz citām dalībvalstīm, kurās nav tādas schēmas, kāda ir spēkā uh, Maltā, mēs iegūstam informāciju un mēs pārbaudām vispārīgi. Ja mums ir kādas šaubas, tad mēs, protams, tūlīt pat sāksim dialogu ar konkrēto dalībvalstu. Taču pat labam nav nekādu pamatu uzskatīt, ka mums būtu jādod, jādara kas vairāk. Paldies. Priekšstādā, jā, paldies par šo papildu informāciju. Tagad slēdzu šo, beidz šo sanāksmi. Paldies ka bijāt būs visi. Oh, ne. Ak tā, priekšsēdētāji. Neaizmirstiet, nākošā sanāksme norisinās Strāsbūrā, pirmdienas vakarā, 19.